Good morning, everybody! Labrīt visiem! Sirsnīgi sveicu jūs mūsu pēdējā sanāksmē pirms vasaras atvaļinājuma. Un uzreiz sāksim. Izskatīsim atzinumu pār uh, publiskā sektora informācijas atkārtotu izmantošanu. Dodu vārdu uzreiz Jūlijai, kas ir mūsu referente. Liels paldies, priekšādētāji! Eh, publiskā sektora informācijas direktīvas atkārtota izskatīšana. Man šķiet, ka komisija jau ir nākusi klajā ar ļoti labu priekšlikumu, un mūsu mērķis ir nodrošināt, lai eh, vairāk publiskā sektora datu, un jo īpaši dinamiskie dati, kas eh, tiek apmainīti reāla laikā, būtu pieejami visām lietotnēm. Tas nāktu par labu ekonomikai, patērētājiem un sabiedrībai kopumā. Domāju, ka mūsu IMCO komitejas mērķis, um, darbojoties pie šī failā saskaņā ar 50. Um, reglamenta pāntu, ir nodrošināt, lai šo datu izmantošana notiktu pēc iespējas uh, netraucētāk. Kā jau es norādīju pirmajā viedokļa apmaiņā, datu nodrošināšana jau pašā sākumā nodrošina ļoti daudz priekšrocību, samazina izmaksas e, valsts administrācijā, un šis labums tiek nodrošināts ne tikai sabiedrībai, bet arī pašai administrācijai, jo administrācija varēs izmantot paši savus datus daudz struktūrētākā veidā. Tāpat arī iekšējie lietotāji, kas varbūt ir saskārušies ar publisko datu izmantošanu, varētu daudz vienkāršāk tiem piekļūt. Viena no lielākajām izmaiņām šajā atkārtotajā izskatīšanā ir tālāk ierobežotas iespējas publiskajai administrācijai uzlikt maksu par piekļuvi publiskā sektora datiem. Un iemesls ir tāds, ka pieredze rāda, ka no vienas puses Lielākajā daļā gadījumu šīs eh, maksas īpaši nepalielina finansējumu, un mums vajadzētu ierobežot šīs iespējas uzlikt maksu tādos gadījumos, kad eh, šis finanšu ieguldījums ir patiešām nenozīmīgs. No otras puses, maksas uzlikšana par publiskā sektora datiem noved arī pie tirgus koncentrēšanās. Tādu uzņēmumu skaits, kas ir spējīgi samaksāt par šiem datiem, ir pavisam neliels, un pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, kas ir atkarīgas no šādiem atvērtiem datiem, tiek vispār izslēgtas. Viens eh, piemērs tam visam ir publiskā sektora geogrāfisko datu pārdošana Google, lai Google tos izmantotu Google kartēs. Tas um, valsts administrācijai neko daudz neienes, bet tas izslēdz eh, šādu pašu kartēšanas datu izmantošanu eh, citiem eh, atvērtajiem projektiem, piemēram, OpenStreetMap, un tā īsnībā varētu būt alternatīva Google ielu kartēm. Es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt, lai valsts sektors nestiprinātu lielu uzņēmumu dominējošo pozīciju, vajadzētu atvieglot konkurenci. Es vēlētos stiprināt šos ierobežojumus par maksas uzlikšanu, un te varētu paaugstināt, piemēram, līmeni, kādos gadījumos valsts sektora iestādes drīkst uzlikt maksu. Un no otras puses mēs direktīvā varētu skaidri norādīt, kāda veida augstas vērtības datiem ir jābūt pieejamiem bez maksas. Komisijas priekšlikumā tas tiek darīts ar deleģēto aktu. Un, manuprāt, tas ir mazliet apšaubām, jo gal galā šeit ir runa par ļoti nozīmīgu punktu šajā direktīvā. Tāpēc es uzskatu, ka mums kā likumdevējiem vajadzētu ieviest pielikumu, kur mēs uzskaitītu tās jomas, kur datu vērtība ir augsta. Es nāku klajā ar priekšlikumu šādam pielikumam, un mans priekšlikums balstās uz G8 Open Knowledge fonda ieteikumiem. Es Arī gaidu uh, grozījumus no deputātiem, lai saprastu, kā šo pielikumu mēs varētu paplašināt. Domāju, ka dažās jomās komisija arī varētu aktualizēt šo uh, sarakstu pēc atklātām konsultācijām, bet jautājums par to, kas tieši ir augstsvērtības dati, nedrīkstētu tikt atstāts tikai komisijas ziņā. Vēl viens papildinājums. Tas attiecas uz to, kā šos eh, datu kopumus varētu vislabāk izmantot eh, Eiropas līmenī. Publiskā sektora informācijas direktīvā mēs runājam par publiskā sektora datu nodrošināšanu no dalībvalstu puses, taču mēs vēlamies arī radīt iespēju tam, lai šie datu kopumi tiktu apkopot Eiropas līmenī. Šādā veidā mēs nodrošinātu, ka eh, visi Eiropas lietotnes arī varētu piekļūt šiem datiem no viena punkta. Mums jau bija pirmās diskusijas, uh, pirmajā ēnu referentu sanāksmē, kur mēs runājām par vienoto digitālo pieju, eh, Single Digital Gateway, vai arī varbūt tas varētu būt eh, atsevišķs risinājums. Jebkurā gadījumā 22. grozījumā savā atzinumā esmu um, par to runājusi. Nākamais - dinamisko datu jautājums. Es domāju, ka šeit būtu svarīgi ieviest kopējus standartus PSI direktīvā, kur ir runa par uh, saskaņu programmēšanu. Tātad te ir runa par saskarnēm, kuras var izmantot, lai piekļūtu šiem datiem reāla laikā. Ja mēs runājam par dinamiskiem datiem, tad um, nebūs noteikti um, praktiski uh, katru lūgumu izskatīt individuāli, kur ir jāiesaist arī cilvēki. Šādā gadījumā, uh, tad, kad piekļuve tiktu nodrošināta, dati jau būtu novecojuši. Mēs vēlamies veicināt tādu programmēšanas saskaņu attīstīšanu, kas ļautu piekļūt datiem reālaikā. Esmu arī šeit noteikusi vairākus kvalitatīvus kritērijus, un tie ir uzskaitīti 18. grozījumā. Jautājums par to, kādas licences vajadzētu izmantot, lai nodrošinātu piekļuvi publiskā sektora datiem. Šeit izmantoju divus atšķirīgus kritērijus. Viens no kritērijiem um, no, nosaka, kādas licences ir ierobežotas, un te ir runa arī par atkārtot izmantošanu, un otrais jautājums ir par to, kādas licences parasti tiek izmantotas. Es uzskatu, ka šeit parādās uh, problēmas ar komplicētību, jo bieži viena šīs licences atšķiras no plaši izmantotām licencēm, bet atšķirības ir tikai uh, sīkās detaļās. Tieši tāpēc mums vajadzētu veicināt, lai administrācija izmantotu jau esošas un plaši atzītas licences. Pēdējais esmu nākus klajā arī ar ieteikumu direktīvas nosaukuma maiņai. Tā varētu būt atvērto datu direktīva. Uzskatu, ka tas varētu um, veicināt izpratnī sabiedrībā par šo instrumentu. Mēs vēlamies, lai cilvēki zinātu par iespējām, kā piekļūt publiskā sektora datiem, un mēs gribētu arī veicināt, lai viņi atkārtoti to dara. Uzskatu, ka atvērto datu direktīva to arī ļoti labi atspoguļo. Pēdējā ēnu referentu sanāksmē mēs jau runājām par galvenajiem uh, apspriežamajiem punktiem, un es domāju, ka mm, vispārējā atmosfēra ir tāda, ka mēs vēlamies šo pielikumu, taču mums vēl būs detalizētas diskusijas par maksas uzlikšanu un arī par pielikuma saturu. Es domāju, ka mums eh, izdosies virzīties uz priekšu gan ātri, un mērķis ir pieņemt šo atzinumu līdz brīdim, kad ITRA komiteja, kas ir atbildīgā komiteja, būs noteikusi savu termiņu grozījumu iesniegšanai. Tas nozīmē, ka INKO komiteja būs iesaistīta vadošās komitejas diskusijās jau no paša sākuma. Es ceru, ka arī padome sagatavos savu vispārējo pieeju Austrijas prezidentūras laikā. Tas nozīmē, ka mēs varētu vienā vai divos trilogos pabeigt šo direktīvas pārskatīšanu vēl šī mandāta laikā. Es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem, kas ir bijuši ļoti iesaistīti jau no paša procesa sākuma, ir pauduši mm, savus viedokļus un izklāstījuši prioritātes, un tāpat arī es ceru, ka saņemšu grozījumus līdz 12. šodien. Es pati neko daudz vairs nepabildināšu, bet būs daži skaidrojumi, kur būs runa par uh, datubāžu direktīvu, bet uh, es pieturēšos pie tā, kas jau ir iekļauts šajā atzinumā. Vasaras atvaļinājuma laikā mēs eh, sagatavosim kompromisa grozījumus, tā lai pēc vasaras atvaļinājuma mēs varētu nekavējoties sākt sarunas par kompromisa grozījumiem un eh, varētu balsot 10. Eh, un 11. oktobrī. Paldies! Lielas paldies! Tad tagad tūlīt dosim vārdu ēnu referentiem. Tautas partijas grupā Ferhājenes kundzei. Paldies! Es apsveicu komisijas priekšlikumu, tāpēc, ka šeit ir runa par visnotaļ loģisku uh, direktīvas uh, pārskatīšanu. Mūsu mērķis ir nodrošināt, uh, lai uh, pēc iespējas vairāk publiskā sektora informācijas tiktu atkārtot izmantota. Ir arī skaidrs, ka publiskā sektora informācija ir ļoti noderīga, tā ir ļoti augsts sabiedrības ekonomiskais un arī novatoriskais potenciāls. Es vēlētos pateikties Julijai Redai par atzinumu projektu, bet ir vairāki punkti, kur mūsu viedoklis atšķiras. Un es domāju, ka šie punkti ir jāņem vērā, lai mēs atrastu līdzsvarotu pieeju. No vienas puses, mums ir ļoti svarīga eh, subsidiarietāte. Uh, Mēs eh, uzskatām, ka dalībvalstis par to arvien vairāk domā, un tā, tieši dalībvalstu un pašvaldību eh, atbildībā ir tas, vai dati ir um, atklājumi vai nē. Un es uzskatu, ka jau iepriekš tas bija dalībvalstu eh, kompetencē noteikt, kādus datus tās vēlas atklāt un kādus nē. Mm, PSI direktīva jau iepriekš noteik, noteica ietvaru datu atkā, atkārtotai izmantošanai. Tātad šeit ir runa par datiem, kuriem ir jābūt iekļautiem atvērto datu procesā. Un, protams, ka tād ir jāpiemēro konkrēti kriteriji, kādā veidā šie atvērtie dati ir pieejami sabiedrībai. Nav tāda vispārēja pienākuma nodrošināt konkrētus datus sabiedrības lietošanai. Te ir runa par datiem, kuriem ir augstāk pievienotā vērtība tālākai izmantošanai. Par eh, datu kopumiem runājot, es uzskatu, ka šeit noteikti eh, pastāv um, sabiedrības interese par to, lai šie dati būtu brīvi pieejami konkrētiem dienestiem. Bet es uzskatu, ka šeit nevajadzētu uh, um, komisijai gatavot deleģētos aktus. Es uzskatu, ka mums politiskā līmenī vajadzētu vēl ar vienu mm, nodrošināt savu ietekmi, un komisijai nevajadzētu būt vienīgai, kas par to lemj. Uh, Atzinuma projektā tieši tā tas arī ir paredzēts. Es par to ļoti priecājos. Tas nozīmē, ka mēs šeit esam viens prātis. Bet Eh, ja runa par subsidiaritāti, tad es uzskatu, ka dalību valstīm vajadzētu uzņemties šeit tātad nozīmīgu pienākumu, lai noteiktu, eh, kuri dati tad ir atklājumi un kuri nē. Un šeit mūsu viedokļi atšķiras. Mm, maksas. Ļoti bieži datu publiskošanai un maksas uzlikšanai tiek izmantots ārkārtīgi daudz resursu. Un tātad, ja šeit parādās dažādas intereses, publiskā sektora intereses un uzņēmuma intereses, tad, protams, kā šeit parādās arī pievienotā vērtība. Mēs esam veduši sarunas ar um, publiskā dienesta iestādēm un ņemot vērā iepriekšējo PSI direktīvu, tad mm, licences ļoti bieži ir bijušas dārgas, un daži vienkārši nevarēja atļauties eh, nopirkt šīs licences. No vienas puses, protams, mēs varam domāt par to, cik augsta ir šī pievienotā vērtība, un uh, Tas eh, nozīmē, ka šeit nodokļu maksātājiem ir jārada pievienotā vērtība privātā sektora uzņēmumiem, bet no otras puses ir jādomā arī par augstas vērtības datiem, kur bez eh, lieliem izdevumiem eh, tādus nav iespējams sagatavot. Jā, protams, ja parādās šādas lielas izmaksas, mēs uzskatām, ka šeit vajadzētu arī izdot licences. Taču, ja pastāv kaut kāds individuāls intereses, kur um, tikai vienam uzņēmumam ir vajadzīgi konkrēti publiskā sektora dati, tad mums vajadzētu šeit izmantot jau iepriekš pieņemtās direktīvas. Protams, ka šeit ir vajadzīgs arī konkrēts aizsardzības līmenis, jo pretējā gadījumā izmaksas, kas parādās vēl papildus, um, pilnīgi nevajadzīgi tiek um, pārliktas uz lietotāju. Bet, uh, protams, mums nevajadzētu arī pieļaut to, ka nodokļu maksātāji maksā par privātiem uzņēm, uzņēmumiem. Uh, Es uzskatu, ka izņēmumu gadījumos um, valsts iestādes arī varētu nolemt, kāda tieši uh, šīs uh, izmaksas ir jānodefinē. Tas mums būtu jādara pilnīgi caurzmā veidā, uh, tā lai uh, pašvaldības šeit nesāktu pelnīt tikai ar to, ka tās atklāja konkrētus datu kopumus. Uh, valsts un privātie uzņēmumi. Es uzskatu, ka Eh, pirmais pāns direktīvā šeit ir ļoti svarīgs, un, un 22. apsvērums arī ir jāņem vērā. Eh, privāti uzņēmumi paši var izlemt, vai tie atklās datus vai nē. Tad, tad, tad tas ir tāds vieglais režīms eh, uzņēmumiem, bet, ja runa par valsts uzņēmumiem, tad ļoti daudzās jomās tie konkurē ar privātajiem uzņēmumiem. Uh, Daudzās jomās valsts uzņēmumi darbojas liberālā tirgū, un ja valsts uzņēmumiem savi dati ir jāatklāj, bet eh, privāti uzņēmumi var izlēmt, vai to darīs vai nē, tad tas var novest pie konkurences kropļojumiem. Es domāju, ka mums vajadzētu ļoti rūpīgi pārdomāt, ko tieši mēs pieprasām un cik tālu šīs prasības drīkst iet. Tad visās jomās, kur uh, nav tiešas konkurences ar privātiem uzņēmumiem, nesaskatu nekādas problēmas iesaistīt eh, valsts uzņēmumus. Bet, ja parādās šāds liberāls tirgus, es domāju, ka mums vajadzētu padomāt par eh, vienādiem spēles noteikumiem. Paldies! Paldies! Eh, sociāldemokrātu ēnu referente ir Jakonsāri kundzei. Lielas paldies! Paldies arī referentei par ļoti labo darbu pie šī dosjē. Uh, Es, eh, diemžēl, nevaru <clears throat> teikt to pašu par komisiju. Jautājums par eh, augstvērtīgiem datu kopumiem ir ļoti svarīgs aspekts šajā direktīvā, bet, eh, diemžēl, tas nav ticis skatīts caurdzumā un sadarbības garā. Principā es varu atbalstīt to, ka tiek izveidoti šādi augstvērtīgi datu kopumi, balstoties uz potenciālo ekonomisko labumu. Tātad tas nozīmē, ka tiem vajadzētu būt eh, pieejamiem par brīvu atkārtotai izmantošanai visiem lietotājiem. Taču komisija nav sagatavojusi nekādu sarakstu un nav veikusi ietekmes izvērtējumu, kā arī nav nekādas skaidras metodikas tam, kā šos datu kopumus atlasīt. Esmu nolēmusi iesniegt grozījumus par 14. pāntu, kur ir runa par uh, augstsvērtīgu datu kopumu sarakstu izveidošanu. Tāpat arī es eh, esmu nolēmusi eh, paskaidrot um, piemērošanas jomu. Valsts uzņēmumiem uh, ir jārīkojas brīvprātīgi uh, šajā jomā. Ja runa par pārējiem pantiem, tad es apsveicu referentes pieju tajā, ka ir jāapkopo dati savienības līmenī. Uh, Es uzskatu, ka visiem atkārtotī lietojamiem datiem ir jābūt brīvi pieejamiem lietotājiem. Es uzskatu, ka maksa arī ir jāierobežo. Atvērto datu politika ir jāsasaista ar spēcīgu privāto datu aizsardzību, un tāpat arī ir jāņem vērā uh, valsts drošības apsvērumi. Paldies! EKR grupas re referents ir Sulika kungs. Lielas paldies! Es apsveicu šo referentes atzinumu. Es uzskatu, ka šis priekšlikums ir ļoti labs un mēs labprāt pie tā strādāsim. Valsts sektorā atkārtota izmantošana ir ļoti labs princips. Tas attiecas ne tikai uz datu izmantošanu, bet arī uz caurdzamību valsts uzņēmumos visās dalībvalstīs. Mēs apsveicam trešo grozījumu šajā ziņojumā, kur ir runa par to, ka visiem datiem ir jābūt pieejamiem, balstoties uz principu Open Design by Default. Ja ir runa par tālāku datu publiskošanu, mums ir jānodrošina precīzāka definīcija par lietotņu un saskaņu programmēšanu, kas ļaus lietotājiem piekļūt datiem. Šeit ir runa par 14. un 18. grozījumu. Problemātiskā man šķiet datu definīcija, kur ir runa par to, ka dati ir jānodrošina valsts iestādēm bez jebkādiem ierobežojumiem. Es domāju, ka dalībvalstīm ir vajadzīga subsidiaritāte un arī proporcionalitāte. Uh, Eiropas eh, likumdošanai ir jābūt pilnīgi skaidrai attiecībā uz to, kādi dati tiek pieprasīti no dalību valstīm, bet ir arī jānorāda, kāpēc šiem datiem ir jābūt publiski pieejamiem. Uzskatu, ka vienīgais leģitīmais iemesls ir Eiropas intereses. Un Eiropas eh, interesēs ir tikai tādi dati, kas eh, nodrošina četru brīvību izpildīšanu. Tāpēc es uzskatu, ka vajadzētu ierobežot augstvērtīgo datu kopumu jomu, kur ir runa par 31. grozījumu. Uzskatu, ka šeit vajadzētu paskaidrot definīciju, un tātad ir runa par tirzniecības reģistriem, kārtēm un publisko iepirkumu. Es esmu pārliecināts, ka arī dalībvalstis to apsveiks. Tas nozīmē, ka mēs pieprasīsim tikai tos datus, kas jau tagad ir publiski pieejami, Bez tām šos datus arī ir viegli a, publiskot. Un šie dati nodrošina arī um, pievienoto vērtību iekšējam tirkumu. Lielas paldies! Aldi grupas vārdā Harantsovas kundzei. Paldies, priekšādātāji! Es arī vēlētos pateikties referentē par sagatavoto atzinumu. Aldē vienmēr atbalsta atvērtas valdības un atvērtus datus, tāpēc mēs varam pilnībā uh, apstiprināt un atbalstīt viņas sagatavotos grozījumus. Ja runa par tālākiem priekšlikumiem, tos varētu iedalīt eh, trīs kategorijās. Viens eh, būtu tas, ka datu atkārtota izmantošana ir iespējama tikai tādi, ja tiek eh, pausti šādi lūgumi. Uzskatu, ka um, to vajadzētu arī skaidri iekļaut direktīvā. Mēs varam šeit uh, pārņemt uh, daļu no direktīvas par vidas informāciju, un mēs varam šeit to sagatavot kā vispārēju informācijas pieprasījumu. Tā kā lielākā daļa nodrošina brīvu pieju, tad uh, mēs varētu to arī skaidri norādīt tekstā. Otrais - dinamiskie dati, kurus jūs jau pieminējāt. Mēs uzskatām, ka šos datus vajadzētu piedāvāt reāla laikā un bez kavējumiem. Trafika dati ir pieejami tikai konkrētajā brīdī. Datu plūsmas, kas publisko datus tikai no rīta un tikai vakarā, nevienam neko nedod. Ja parādās kaut kāda kavējumi, tad lietotāji par to ir jāinformē, un arī jāpasaka, kāds eh, tieši ir šis kavētais laiks. Pēdējais. Kartēšanas informācija arī ir jāiekļauj augstsvērtīgo datu kopuma apjomā. Augstsvērtīgie dati galvenokārt ir tieši karšu dati un citas geogrāfiskās atsauces. Mēs uzskatām, ka šiem datiem ir jābūt publiskiem un pieejamiem par brīvu visiem. Referente jau ir mēģinājusi to darīt ar savu pielikumu, taču mēs vēlētos, lai tas um, tiktu precizēts. Tas arī būtu viss, un es vēlreiz vēlētos pateikties referentei. Es eh, ceru, ka pavisam drīz un bez eh, traucējumiem mēs varēsim pieņemt šo atzinumu. Paldies! Tad tagad došu vārdu Eiropas komisijai. Uh, Imo Volmans no DJ Connect. Jā, paldies priekšādātāji. Vispirms es vēlētos pateikties referentei par atzinuma projektu. Mēs ar prieku rādzām, ka grozījumi mēģina stiprināt dažus priekšlikumā punktus. Piemēram, tas, ka šis instruments tiek pārsaukts par atvērto datu instrumentu, tas ir apsveicami. Atbalstām arī izmaiņas, kas ir ieteiktas attiecībā uz maksu, kas tiek uzlikta par datu izmantošanu. Mēs domājam, ka līdz ar to šos nosacījumus varēs vienkāršāk piemērot. Uh, bet ir arī daži punkti, kurus vajadzētu skatīt tuvāk. Te ir runa gan par tehnisko pusi, gan arī par to, kā mēs varētu panākt vienošanos vēlāk. Kā jau tika minēts, attiecības starp PSI direktīvu un nacionālajiem piekļuves režīmiem ir ļoti rūpīgi jāizpēta. Pēc tam augstsvērtīgie datu kopumi, ko pieminēja visi parlamentārieši, kas izteicās. Pirmkārtām mēs ar prieku redzam, ka šo datu kopumu nozīmi atzīst visi. Mēs arī saprotam, ka pastāv vēlme labāk saskaņot to, ko mēs varētu izdarīt ar šo tiesību aktu. To es arī varu saprast, bet no otras puses mums ir jāstāv vieta elastībai, Un tāpat arī mums ir jāsagatavojas tam, kā definēt tos datu kopumus, kuriem būtu jāpaliek atklātiem. Lielas paldies, un mēs labprāt sadarbosimies ar jums, lai um, varētu mm, pieņemt galīgo ziņojumu. Lielas paldies, un tagad vēlreiz Julija Reda. Lielas paldies priekšādātāji! Es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem par konstruktīvajiem komentāriem. Lielas paldies arī komisijai par uh, proaktīvo pieeju. Mums jau bija tehniskā tikšanās komisijā un ceram, ka varēsim turpināt šo ciešo sadarbību, lai panāktu patiešām labu risinājumu par augstsvērtīgajiem datu kopumiem un arī uh, citiem jautājumiem, kas vēl nav atrisināti. Es ceru, ka pavisam īsi pēc vasaras atvaļinājuma mēs panāksim šo vienošanos. Vēlreiz uh, izmantošu arī šo iespēju novēlēt visiem kolēģiem jauku atvaļinājumu. Paldies! Un mm, grozījuma iesniegšanas termiņš ir šodien, pulksten 12. Grozījuma izskatīšana notiks mūsu septembra sesijā un balsojums notiks oktobrī. Nu, lūk, paldies! Okay, so... Labi, piedāvāju sākt balsošanu. Mūsu pēdējā balsošanas sesija pirms vasaras atvaļinājuma. Un pirmais ziņojums, par kuru balsosim, ir par vienotā tirgus eh, duālo produktu kvalitāti. Svenovas kundze ir referenta. Pirmais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 30. grozījums par pret. Nē, tas atkrīt. Un tad pārējām pie otrā kompromisa par pret atturs pieņemts. 36. grozījums par pret atturs pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturs pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturs pieņemts. 52. grozījums par pret atturs pieņemts atturs pieņemts. Pārbaudīsim. 52. And it is adopted. Pieņemts 19 balsis par 16 pret. Tagad piektais kompromiss par pret. Atturs pieņemts. 58. grozījums par pret. Atturs pieņemts.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 Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss par. Pret. Atturs. Pieņemts. Septītais kompromiss par. Pret. Atturs. Pieņemts. Septītais kompromiss A, par. par pret. Atturs. Pieņemts. Astotais kompromiss par. Pret. Atturs. Pieņemts. 85. grozījums par. Pret atturs pieņemts. 9. kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 10. kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 99. grozījums par, pret, atturs noraidīts. 100. grozījums par, pret, atturs pieņemts. Agri 5 par, pret, atturs pieņemts. Atturs. Pārbaudīsim agri 5. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 101. grozījums par. Pret. Naturs. Pārbaudīsim 101. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 102. grozījums par pret atturs. Jāpārbauda arī neredzētie P balsojumu. Beidzam balsot. Jā, pieņemts. 11. kompromiss par pret atturs pieņemts. 12. kompromiss par pret atturs pieņemts 118. grozījums par pret atturs pieņemts 13. kompromiss par pret atturs pieņemts 14. kompromiss par pret atturs pieņemts 15. kompromiss par pret atturs pieņemts 153. grozījums par pret atturs. Pārbaudīsim 153. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. kompromiss par pret atturs pieņemts. 162. grozījums par pret atturs. Izskatās, ka pieņemts, bet labāk pārbaudīsim. Sākam balsot 162. Beidzam balsot. Noraidīts. Agri 14 tagad par pret atturs atturs pieņemts. 17. kompromiss par pret atturs mm, pārbaudīsim 17. kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. kompromiss par pret atturs pārbaudīsim 17. 18. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tas nozīmē, ka tagad jāskatā atsevišķi grozījums. 171. grozījums par pret. Atturs Izskatās, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. 171. grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad, kad 172. grozījums par pret atturs noraidīts. Nē, pārbaudīsim 172. grozījums. Noraidīts. Agri 9 sa par pret atturs noraidīts 38. grozījums par pret atturs noraidīts 165. grozījums par pret atturs noraidīts. Un tagad 19. kompromiss par pret atturs pieņemts. 20. kompromiss par pret atturs pieņemts Pieņemts. 21. kompromiss par pret atturs. Pieņemts. 196. grozījums par pret atturs. Noraidīts. Un tagad skatīsim citātus. Pirmais grozījums, pirmais un otrais identiski par pret atturs. Pieņemts. Trešais grozījums par pret atturs Pieņemts. Ceturtais par pret atturs. Pieņemts. Piektais par pret atturs. Pieņemts. Sastais par pret atturs. Domāju, jāpārbauda. Sastais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums par pret atturs. Pieņemts agrihā par pret atturs. Pieņemts astotais grozījums par pret atturs. Pieņemts agri A atkrīt. A, devītais grozījums par pret atturs. Pieņemts agri B par pret atturs. Pieņemts desmitais grozījums par pret atturs. Pieņemts Pārbaudīsim desmito grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums par pret atturs pieņemts. 12. grozījums par pret atturs pieņemts. 13. grozījums par pret atturs Noraidīts 14. par pret atturs. Pārbaudīsim 14. grozījums lūdzu. Pieņemts agricē par pret atturs. Šķiet pieņemts, bet labāk pārbaudīsim agricē par. Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad tas nozīmē, ka jāskat 15. grozījums par pret naturs pieņemts, agri E par pret naturs pieņemts, agri F par pret naturs pieņemts, agri G par pret naturs pieņemts Nu, pārbaudīsim agrīgā. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 18. grozījums par pret atturs. Noraidīts 19. grozījums par pret atturs. Pieņemts 20. par pret atturs pieņemts. Un tad 22. grozījums par pret atturs pieņemts. Un tagad NV div, abas daļas par pret atturs pieņemts. NV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 Yes. So we go indeed, as I said, to... Jā, NV9 otrā daļa par pret naturs nav skaidrs. Tātad pārbaudīsim NV9 otrā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. NV10 otrā daļa par pret naturs atturs pieņemts. NV13 par pret atturs. Pārbaudīsim NV13. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. NV15 par pret atturs. Pieņemts. NV13. NV 18. Visi atrada par pret atturs noraidīts. Tagad kāds vēlas pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim NV 18. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. NV 18. C par pret atturs noraidīts. Nu, NV4 Manuprāt, septiņā kompromiss bija pieņemts, un tad NV4. Visi atraduši NV4 par pret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 Noraidīts šķiet, bet pārbaudīsim NV 12. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad galīgais balsojums. Elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts 33 par, 3 pret. Apsveicam referenti. Olga, vai jūs vēlaties ko teikt? Kolēģi, es tikai vēlos jums teikt lielu paldies, paldies ēnu referentiem, paldies kolēģiem no citām iesaistītajām komitejām NV Agri par lielisku sadarbību. Es domāju, ka Eiropas parlaments vismaz mūsu komitejās ir uh, veicis skaidru paziņojumu, ka dubultā kvalitāte nav pieņemama prakse un mums jādara viss iespējamais, lai no šāda veida parādībām atbrīvotos, kad tās parādās. Paldies! Nu, labi, tagad turpināsim balsošanu. Tagad skatīsim priekšlikumu regulai par veselības tehnoloģiju, veselības aprūpas tehnoloģiju novērtējumu. Būsoja kungs ir referents, sāksim ar 3. un 17. grozījumu, kas ir identiski par pret. Turas nav skaidrs, jāpārbauda 3. un 7. lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts 4. grozījums par pret pret atturs pieņemts. 17. ne tas atkrīt. 5. par pret atturs pieņemts. 17. 2 par pret atturs pārbaudīsim 72. Beidzam balsot. Pieņemts 6. grozījums par pret pret atturs noraidīts 73. par pret atturs pieņemts. Vēlties pārbaudīt. Es šķiet dzirdēju, ka bija vēl pārbaudīt. Pārbaudam tad. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss par pret atturs pieņemts. 77. grozījums par pret naturs pieņemts. 4. kompromiss par pret naturs pieņemts. 7. grozījums par pret naturs pieņemts. 79. par pret naturs pieņemts. 8. un 80. par pret naturs pieņemts. 9. par pret naturs pieņemts. 81. par pret naturs pieņemts pret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 Atturs. Pieņemts. 14. par. Pret. Atturs. Pieņemts. Tālāk atkrīt. 93. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 95. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 96. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 15. par. Pret. Atturs.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 Desmitais kompromiss par. Nē. Tad 102. grozījums par pret atturs. Nu, redīts 105. grozījums par pret atturs. Nu, redīts 5. kompromiss par pret atturs. Pieņemts 17. kompromiss par pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim, labi, pārbaudām 17. kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Mm, balsojam blokā simt, par 108, 109, 110, 111 groziem par pret atturs. Nu, redzīts, 19. par pret atturs Pieņemts 112. grozījums par un pret apturs. Pārbaudīsim 112. grozījumu. Beidzam balsot. Jā, skaidri noraidīts. 113. par pret apturs pieņemts. 115. grozījums par pret atturs pieņemts, 116. par. Jā, tātad tas atkarīt tādā gadījumā. Tagad ir 119. grozījums par pret atturs pieņemts, 120. par pret Nē, nē, nē, es atvainojos, tātad tas atkrīt. Tādā gadījumā 121. par pret atturas pieņemts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. Balsojums blokā 124. līdz 128. grozījums par pret atturas pieņemts. Un tad vēl viens grozījuma bloks no 133 kopā nu, ar daudziem citiem par pret naturs noraidīts 130. par pret naturs pieņemts 23. par pret naturs pieņemts 24. par pret naturs pieņemts 132. par pret naturs pieņemts 25. par pret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 177. par pret atturs šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski 177. grozījums. Beidzam balsot, noraidīts 35. grozījums par. Jā, tas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 pret atturs pieņemts, 40. grozījums par pret atturs pieņemts, 41. ne tas atkrīt, tad 44. par pret atturs pieņemts, 45. par pret atturs pieņemts, 47. par pret atturs pieņemts, 48. par pret naturs pieņemts. 1. un 49. identiski par pret naturs pieņemts. 50. Tas atkrīt. Tādā gadījumā 52. par pret so we voted. So we voted 50. 52. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 54. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Otrais kompromiss par. Pret. Atturs. Pieņemts. 64. grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 69. par pret atturs noraidīts. Un galīgais balsojums elektroniski. We close the vote. We close the vote. And it is adopted with 20. Pieņemts 26 balsis pār 8 pret un četras atturās. Apsveicam referenti, kas nav klāt zālē. Nākamais balsojums ir viens balsojums par satvaru nepersonisku datu brīvai apritei Eiropas Savienībā. Balsosim par provizorisko vienošanos, un tas ir elektroniskais balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam 33 par 4 pret. Apsveicam. To, to Thank you, Anneli. Pēc referentei jāpaldies. Es tiešām gribētu teikt, ka šis ir nu diena liels sasniegums, kas esam paveikuši viskopā, regulā pieņemām sešu mēnešu laikā, pirmajā lasījumā, nekad tas nebūtu noticis. Bez jūsu atbalsta un lieliskās komandas darba. Paldies Kristai Danai, Džulijai un visiem arī citiem, Marko, sekretariātam. Um, Juridiskajam dienestam un arī visiem citiem. Paldies arī Igaunijas prezidentūrai un Bulgārijas prezidentūrai. Šeit mums bija tiešām lieliska sadarbība, konstruktīva sadarbība. Nu, tad uh, datu lokalizācijas prasība atcelšana, tādēļ de facto mēs nosakām piekto brīvību iekšējā tirgu datu brīvus aprites. Uh, brīvību. Tas ir ļoti svarīgi, lai veicinātu inovācijas un padarītu Eiropu konkurētspējīgāku. Šis ir piemērs ļoti labam regulējumam, kas ir vērsts uz nākotni, ka Eiropas Savienībā mēs varam sasniegt konkrētus rezultātus. Lielas paldies! Thank you, Anna Marija! Paldies, Anna Marija! Nākamais balsojums par šo vienoto digitālo vārtei, kur arī ir vienots balsojums par šo vienošanos balsojam. Tagad lūdzu elektroniski. We close the vote. Beidzam balsot. Pieņemt. Okay, then um, it's okay. Uh, then uh, the next vote. Labi, paldies. Referents vēlas ko sacīt, lūdzu. Mīcī kundz, lūdzu. Paldies! Lielas paldies visiem par izrādīto atbalstu. Šis ir ļoti liels solis uz priekšu. Tieši arī pilsoņu interesēs, tas attiec tieši uz pilsoņiem. Paldies visām grupām, īpaši paldies ēnu referentiem. Uh, arī personālam, paldies uh, komisijai un arī Bulgāru prezidentūrai par sinerģiju. Man tiešām ir liels lepnums, ka šī sadarbība visās, starp visām Eiropas institūcijām ir ļoti būtiska un esmu ļoti lepni par sasniegto rezultātu. Uzskatu, kā, ka mēs, nu kā, uh, um, parlaments esam sasnieguši vairāk nekā pat iecerējām. Sākotnēji šis ir liels sasniegums visām politiskajām grupām, ēnu referentiem, politiskajiem konsultantiem. Es uzskatu, ka mums šeit ir ļoti ambiciozs ziņojums, un arī mūsu nostāja ir atmaksājusies. Tādējādi nodrošināsim piekļuvi ar administratīvajām procedūrām, augstas kvalitātes informācijai un kombinēsim tagad visus esošos pakalpojumus vienotā meklētājā. Šis ir milzīgs solis uz priekšu, pakalpojumi mūsu pilsoņiem, kuri vēlas uzsākt uzņēmēju darbību pārobežo. Šis ir tiešām ļoti liels sasniegums. Uh, Nu, lūk, šādās dienās tik tiešām esam ļoti apmierināti par to, ka esam Eiropas parlamenta deputātieši. Šis ir mūsu darbs. Lielas paldies jums visiem par lielisku paveikto darbu. Thank you, and then... Uh, Lielas paldies! Un tagad izvērējais budžeta balsojums par uh, 2019. gadā finanšu gadu. Vispirms balsosim uh, tad par mandātu. Balsosim par mandātu. Visi ir atraduši pareizo failu. Vispirms balsojam par uh, referendu mandātu, kurš ir par, kurš ir pret, atturas, pieņemts. Tālāk Imkovačs divi, kurš ir par, kurš ir pret, atturas. Nezinu, vai visi tagad zina, par ko mēs balsojam. Viņiem nav no pareizes saraksts. Šis ir pareizais, jā? So everybody has it? Okay, so now... Visiem viss ir, jā, tagad imko budž divi. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Tagad balsojam par Imko Beģis 3, kurš ir par. Atkrita, jā, labi. Divi pieņemts, tagad Imko Beģis 4 par. Pret atturas noraidīts. Imko Beģis 5 par. Pret atturas noraidīts. Tālāk sastais Vispirms balsojam par komentāriem, un pēc tam balsojam par skaitļiem. Par Imko Badž komentāru lūdzu, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad balsojam par skaitļiem, kurš par pret atturas pieņemts. Un tagad uh, Imko Badž septiņi par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim Ingo Badž 7. Elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. Imko Badž 8. Vispirms par komentāru, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk balsojam par budžetu, par šo skaitli, kurš par pret pret atturas pieņemts. Tālāk turpinām. Yeah, yeah, yeah, sorry, sorry, sorry, my mistake. Jā, kļūdījos. Imkobač 9. Vispirms komentāri. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. Tagad par skaitli Imkobač 9. Kurš par? Pret? pret atturas noraidīts. Imko Baģis 10 komentārs, kurš par pret atturas pieņemts. Un tagad par skaitli, kurš par pret atturas pieņemts. Un visbeidzot, Imko Baģis 9 par pret atturas pieņemts. Un tagad uh, ierastais balsošanas saraksts par atzinumu. Pirmais grozījums, kurš par? Pret, atturas, noraidīts, divi par, pret, atturas, pieņemts, trīs, atkrīt, ceturtais par, Tātad trešais grozījums par, pret, atturas pieņemts, ceturtais par, pret, atturas noraidīts, pieci par, pret, atturas noraidīts, sastais par, pret, atturas pieņemts, septītais par, pret, atturas pieņemts, astotais par, pret, atturas pieņemts, devītais par, pret, atturas pieņemts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 atturas nu, pieņemts. Tālāk 16. par pret atturas pieņemts, 17 par pret atturas pieņemts, 18 par pret atturas pārbaudam elektroniski lūdzu. We close the vote. Tas adopted. Pieņemts. 19 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 20 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 21 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 22 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 23. 23 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 24 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 25 par. Pret,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 Pārbaudām, labi. 31. Ah, sorry. So we check 31. 31. Sākam balsot. We check 31. We, we are checking 31, so the people who voted in the beginning, we... Re Tātad pa 31. lūdzu elektroniski. We close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. And now we have the final vote electronic. Gala balsojums elektroniski lūdzu. We close the vote and it is adopted. Pieņemts. 34 pār 3 pret. Apsveicam referenti. And then the final vote. Un visbeidzot Šīs dienas pēdējais balsojums. Tātad um, Meidelē vai referente 50, uh, 56, 7, 8 grozījumi, kas ir identiski lūdzu, kurš par, kurš pret, atturas, noraidīts pārbaudam, bet nu, man likās, ka bija gan skaidri. Beidzam balsot. So nu, skaidri noraidīts. Tālāk 59, 61 identiski par. Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Tas nozīmē, ka viss pareizi atkrīt. Tādējādi uzreiz mēs ķeramies klāt gala balsojumam. Everybody found it? Everybody found it? Visi visu atraduši. Is it clear for everybody the final vote? Okay, so... Tagad gala balsojums, lūdzu. Sākam balsot. We close the vote. Beidzam balsot. And it is adopted with uh, 31 in favor for... Pieņemts 31 par 4 pret 2 atturs. Two abstentions. So, uh, if I... No. So, with this we can... Labi. Paldies. Tādējādi noslēdzam balsošanu. Pēdējā balsošana pirms vasaras brīvdienām. Visiem liels paldies! Un tie, kuri nepaliek ļoti interesē šo interesantu uzklausīšanu, tad lai jums jauks vasaras brīvdienas!

Yeah.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

Okay, so welcome back, um, everybody. We will start our hearing. Sāksim vēlo maksājumu uzklausīšanu par to, kāda ir ieteikuma šai vēlo maksājumu, kavēto maksājumu direktīvas ietekmē uz dalību valstīm. Šeit vispirms es gribētu sveikt mūsu panelistus, visus viesus, kas ir ieradušies uz mūsu uzklausīšanu. Sveicu arī uh, visus, kuri mūs klausās tiešsaistē, jo uzklausīšana tiek raidīta arī internetā. Šis ir ļoti svarīgs jautājums. Ir ļoti svarīgi apkarot kavētos maksājumus uh, tirzniecības darījumos gan uzņēmumu pārskaitījumos B2B, gan arī maksājumi, kas tiek veikti starp valsts iestādēm un uzņēmumiem. Es šeit vēlētos dot vispirms vārdu. Kā jūs zināt, tad Lāra Komī ir mūsu referente, bet, diemžēl, viņai bija jāatgriežas Itālijā ģimenes apsvērumu dēļ. Tādējādi Sabīna Verhaina aizstās Lāru Komī. Un tad vārds vispirms jums. Liels paldies! Jūs jau minējāt, ka Lara Komī diemžēl nav varējusi ierasties, es viņu šodien aizstāšu un vēlu viņai, tad, protams, eh, visu labāko tajā, kas viņai jādara Itālijā. Direktīva pieņēmta 11. gada 16. februārī transponēšanas eh, termiņš. 16. mārts 2013. gads specifiskās direktīvas mērķi ir sniegt kreditoriem um, iespēju veikt laicīgus maksājumus un īstenot savas tiesības, ja maksājumi tiek veikti novēloti. Un arī debitoriem ir ja, paredzēti pasākumi, lai viņi nemaksātu pārāk novēloti un lai termiņu maksājumus netiktu izstiepti. Tātad direktīvā ir sekoši vispārīgi mērķi atvieglot iekšējā tirgus darbību, un attīstīt arī tādu juridisku uzņēmēju darbības vidi, kas atbalsta laicīgus maksājumus un komerc darījumus, lai atvieglotu piekļuvi finansēm īpaši maziem vidiem uzņēmiem. 11. gada Eiropas direktīva Šeit arī tātad noteikti 30 līdz 60 dienu termiņi attiecībā uz maksājumiem gan privātajā sferā, gan uh, valsts nozarē. Tas attiecas gan uz B2B darījumiem, un ja viens no lī, arī līgumslēdzējiem ir valsts iestāde, ir obligāti arī noteikta. Uh, um, šī atkāpe ir jāiesniedz rakstiski šī atkāpe, lai nenosodot kreditorus. 60 dienas varbūt šī termiņa maksājuma kavējums, ja runa ir par valsts iestādi. Salīdzinot ar uh, situāciju ar uh, citām 25 valstīm, kas nav Eiropas Savienības valstīm, tad, tad Itālijai ir nepieciešams 140 dienas vidē, lai atmaksātu lai veikt maksājums piegādātājiem, tas ir divreiz vairāk par vidējo rādītāju Eiropas Savienībā, kas ir 47 dienas. Eiropas Savienībā, piemēram, Spānijā vidējais maksājumu termiņš 42 dienas, Francijā 65 dienas, Vācijā 32 dienas, apvienotā karalistē tas ir 26 dienas. Tātad labākā Itālijā, nu tas ir gal, kādi ir galvenie iemesli, kādēļ tiek veikti maksājumi novēlot. Vispirms tādēļ, ka nav pieteikamas, uh, nav naudas plūsmas valsts uh, iestādē, tad arī maksājuma procedūra menedžments, kā arī uh, kontraktu firmu novēlot maksām rēķina izraksts, tad arī līguma firmu finansiālā situācijas nestabilitāte un strīdi. Tad kāda ir lēmuma pieņemt, lai atrisinātu kavēto maksājumu problēmu valstu administrācijas kavētie maksājumi? Tām ir negatīva ietekme uz nodarbinātību un nozars investīcijām, tam ir negatīva ietekme uz ekonomikas darbību kopumā. Eh, firmas samazina investīcijas un atlaiž cilvēkus, jo uzņēmumiem dārgi maksā finanšu instrumentu izmantošanu kopsumā. Eh, ir eh, šeit, tad, tad ir jāpārrekonstruē uzņēmē darbību un tādējādi arī tas ietekmē vēlotos maksājumus. Valsts, admin, valsts arī iestādēm nav pietiekamu naudas plūsmas un uh, Viņš saistīts arī ar dažādiem naudas trūkumiem un Tas palielina finansiālo, finansiālo vā, arī šo vājo situāciju. Diemžēl ir arī negodīga prakse no valsts administrācijas puses. Vispirms eh, tiek eh, lūgts prasīt novēlot izdoto rēķinu iesniegšanu, tad arī līgumā tiek ieslēg, ie, iekļaut arī klauzulu par maksājumu termiņu ilgāk par 60 dienām. Tad kāda varētu būt uzlabojuma šai direktīvai no 2011. gada, lai saņemtu jaunu Eiropas direktīvas īstenošanu, lai tad ir jānosaka ļoti skaidrs, precīzs uh, limits, kad var izmantot arī privāto transakciju atkāpi 60 dienas maksimums, kāds Francijā un Spānijam Jāstiprina arī noteikuma attiecībā uz sankcijām. Galīgos gadījumos arī ir jāceļ, jānulē līgums um, negodīgā parādnieka, uz negodīgā parādnieka rēķina. Vēl tā ir valsts iestāde, tad, ir, tad arī šīs līgums ir jāpārslēdz. Uh, Tad arī ir nepieciešams arī iekļaut maksājumus uh, skaidras naudas aktīvu institūtu, lai varētu arī uzraudzīt uh, vidējo maksājumu periodus uh, valsts privātajā sektorā. Un tad arī komisijai jānosaka kopīgā metode, lai varētu atvieglot arī paraugu prākšu apmaiņu ekspertu grupas sanāksmēs, un tad arī ir tālāk uh, šis jautājums jāpatur kā prioritāte politiskajā programmā, lai varētu arī informēt par šīs problēmas aktualitāti nacionālajā līmenī. Ir arī jāatbalsta uh, arī mediācija, mudinājumi laicīgiem maksājumiem, lai ir pozitīva uh, piemēri un arī kontrapiemēri. Paldies! Um, can... Paldies! Un tagad sākam pirmo paneļu diskusiju biznes to biznes darījumi, darījumi starp uzņēmējiem. Un tagad Luks Hendriks no amatniecības mazo un eh, vīdējo uzņēmumu Eiropas asociācijas lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs vēlētos pateikties Imko komitejai par to, kas esat mūs uzaicinājuši. Vēlos arī komiju kundzei vēlēt spēku un drosmi tuvāko dienu laikā. Kā jau to minēja arī referente. To... Jā, šajā uzklausīšanā mēs gribam runāt par svarīgiem jautājumiem par MVU, lai tas politiskajā arī programmā būtu viena no prioritātēm. Arī visas politiskās partijas jau tagad gatavojas vēlēšanām. Es uzskaitu, ka mēs te varētu arī jums piedāvāt idejas jūsu politiskajām programmām nākamajām Eiropas parlamentu vēlēšanām. Es šeit biju jau arī divus gadus atpakaļ, kad mēs runājām par šo direktīvu. Atšķirība ir tajā, ka šodien ir pieejama vairāk informācijas par dažādajām valstīm. Mums ir intrumziņojums, mums ir arī dažādi citādu organizāciju ziņojumi, kas ļoti skaidri monitorē uzrauga situāciju nacionālajā līmenī. Spānijā, piemēram, arī ir īpaša šāda iniciatīva Ir daudz dažādas aktivitātes, lai uzraudzītu šo maksājumu plūsmu gan uh, starp uzņēmējiem, gan uh, sadarbībā ar valsts iestādēm. Toreiz, kad uh, diskutējām par direktīvu, daudzi teica, jā, bet nu tā ir Tagad ir krīze un tādēļ maksājumi tiek kavēti, bet nu tagad krīze, nu krīze esam izķepurojušies, bet tagad redzam arī, ka vairs nav šīs krīzes, bet uh, maksājumu kultūra patiesībā ir pārsliktinājusies. Tas ir skaidrs signāls par to, ka mums tomēr kaut kas ir jādara. Galvenā problēma ir uh, attiecībās ar valsts iestādēm uh, MVU un MVU ar lielākiem uzņēmumiem. Es uzskaitu, ka arī abi ir savstarpēji saistīti. Kad valsts iestādes nemaksā, tad uh, uzsāks vesels tāds karuseļa efekts, kad arī apakšu uzņēmē nesaņem maksāma, maksājumus. Valsts iestādēm uzskatām arī šeit ir spēlējama loma. Viņiem ir jābūt izciliem savā darbā. Vēlos jums atgādināt, ka jau 2000. 2008. gadā, kad uh, Eiropas komisija neatklājā ar uh, ekonomisko atgūšanās plānu. Dažādu valstu valsts iestādes solīja, ka maksās 30 dienu laikā visus rēķinus. Skatāmies, kāda situācija ir šodien. Mēs redzam, ka nekādā gadījumā tas netiek īstenots. Tad kādi, mūsuprāt, ir galvenie izaicinājumi? Uzskatām, ka Vi katram šeit ir jāuzņemas savā atbildība. Vienmēr to esam izcēluši valsts iestādes, privātais sektors un arī biznesa organizācijām. Mums uh, vienmēr ir jānorāda uz to, ka šeit katram ir spēlēm ļoti svarīga pro, uh, loma. Taču galvenā problēma ir tajā ka īpaši jau MVU ir problēmas ar lielākajiem uzņēmumiem. Mēs to nenoliedzam, mēs to redzam pilnīgi katrā valstī. Ziemeļu valstīs bieži vien tiek teikts, ka ir labāk šī maksājuma kultūra. Tas tā ir, jā, bet ja mēs skatāmies uz datiem, tad redzam arī, ka Ziemeļu valstīs, un var sniegt jums datus, ir problēmas, īpaši attiecībās starp maziem uzņēmumiem un lieliem uzņēmumiem. Tad ir arī problēma ar piegādes ķēdes izveidi. Pat tad, kad dažās valstīs ir laba likumdošana, Tomēr lielākās, lielākie uzņēmumi prasa um, atlaides veikt maksājumus laicīgi. Tāds ir dažās valstīs. Vai arī, piemēram, ir lielais lielveikala gadījums, kas prasa 90 dienas. Un tad viņa piedāvā kā pakalpojumu piegādātājiem, ka viņi var finansēt savu likviditāti ar, uh, piemēram, lielveikalu ķēdes vai ir kāda banku starpniecība. Tā ir ļoti reāla problēma. Tālāk ir arī jautājumi par to, kuri elementi no esošās likumdošanas darbojas un nē. Es domāju, ka darbojas pilnīgi viss, taču mm, šī darbība ir atkarīga no tā, kurš nevēlas maksāt vai kurš nevar veikt maksājumu. Un šeit, jā, ļoti pareizi mums ir dažādi instrumenti. Mums ir nepieciešama rēķinu pārvaldības pasākumi, ir nepieciešama izglīti, izglītošana, ir arī jākaunina vainīgie, bet nu, daži uzņēmumi ir pārāk lieli, lai uz viņiem rādītu ar pirkstu, un tā ir problēma, kas ir saistīta tieši ar ļoti lieliem uzņēmumiem. Taču Nevienā no valstīm šī problēma nav atrisināta. Nevienā no valstīm nav atrisināta problēma eh, starp MVU un dažiem lielajiem uzņēmumiem. Ne visiem, bet dažiem. Kā mēs varam stiprināt esošo satvaru likumdošanu? Uzskaitu, ka mums ir jāturpina juridiskajā virzienā, brīvprātības virzienā. Referenti jau pieskārās juridiskiem jautājumiem. Uh, E, piemēram, jāpadara skaidrāk maksājumu nosacījumi. Ir jābūt daudz precīzākiem, jāpaskaidro, kad tad, kurā datumā, kurā dienā sākas maksājuma termiņš. Tad ir jābūt vairāk arī skaidrojumiem, vai no nu ar kādām vadlīnijām, vai juridisko iejaukšanos par uh, negodīgo praksi. Tālāk uh, arī tiesības pieprasīt procentu likmes, bet to neviens neprasa, jo ir ļoti svarīgas labas uh, uzņēmēja attiecības. Bet, nu, jābūt arī radošiem pieejām. Jo ir jābūt līguma noslēgšanas brīvībai. Dažiem šādas brīvības nav, jo viņi vienkārši nevar uh, uh, vest sarunas par šiem līgumiem, ko mēs piedāvājam, un mēs esam to iz... pārdomājuši ilgāku laiku. Vispirms direktīvas regulējums ir jāstiprina, proti jānosaka skaidri maksājuma nosacījumi. Nu, piemēram, Nīderlandē. Starp MBU un Nīderlandi ir 60 dienas maksājumu termiņš Vai tas ir atrisinājis problēmu, ka ir šādi nosacījumi? Nē. Bet uh, arī mūsu organizācija strādā ar brīvprātīgi, pie brīvprātīgiem norīkojumiem, pie brīvprātīgiem nolīgumiem ar lieliem uzņēmiem, lai samazinātu šo maksājumu termiņu līdz 30 dienām, bet ir lielas problēmas ar lieliem uzņēmiem, kas uzspiež garus maksājumu termiņus, īpaši tas ir alus darīšanas nozare Asking... Bieži vien viņi prasa kompensācijas. Arī kompetenci iestādēji ir šeit spēlējama loma. Te arī te ir um, konkurences uh, ģenerāla direktorāts jāiesaista. Varbūt mēs šeit varētu arī prasīt uh, kādu likumdošanas iniciatīvu arī par negodīgo tirzniecības praksi. Piemēram, pārtiks piegādes ķēdē mēs prasām arī to paplašināt, bet es, jā, zinām, ka ir problēma arī juridisko pamatu, par to ir vēl jādomā. Jebkurā gadījumā ir jāuzlabo direktīva, jo tas ir iekšējā mm, tirgus jautājums, noteikumiem ir jābūt vienlīdzīgiem visur. Manā rīcībā vēl ir dažas minūtes, tādēļ es gribētu noslēgt runājot par valsts iestādēm. Protams, kā teicu, tam ir ietekme arī uz privāto nozari. Tad mēs arī jāredzējām, ka mēs varam uzlabot direktīvu, jo dažās valstīs mēs redzam, ka e, š, valsts iestādes neievēro atvēlēto noteikto maksāšanas termiņu, uh, Un šeit nevienu nesaukšu vārdā, nekaunināšu, bet dažās valstīs, arī dažās ziemeļu valstīs redzam, ka situācija pasliktinās. Valsts iestādes no jauna sāk maksāt vēlu eh, savus maksājumus maziem vidiem uzņēmumiem. Uh, Un te mēs prasām, lai tiktu ieviesta kompensācija pasākumiem, vēl nesaņem naudu, nesaņem savu maksājumu, tad vismaz MVU jāmaksā PVN Spānijā, piemēram, ar, ja ir jauna valsts iepirkšanas, valsts iepirkuma likums, kas nosaka, ka parādnieki tiek izslēgti no valsts iepirkuma procedūras ka arī valsts iestādes var tieši maksāt apakšu uzņēmumiem, ja uh, galvenais uh, uzņēmējs neievēro noteiktos maksāšanas termiņus. Lūk, šeit vēl ir daudz darāmā. Arī Eiropas līmenī, Eiropas parlamentā, bet arī daudz darāmā nacionālā līmenī. Daudzi no jums noteikti arī var izdarīt spiedienu uh, uz valsts iestādēm, lai viņi maksātu maziem vidiem uzņēmumiem laicīgi. Paldies! Un tagad vērts Kasādo kungam. No Nacionālās lielo um, uzņēmumu asociācijas. Eh, Paldies! Paldies par uzaicinājumu piedalīties arī šajā publiskajā uzklausīšanā. Un raudzēsim, vai arī šeit Eiropas Savienība var sniegt kādu savu dēvumu. Nu, tad, tad uh, es vēlētos uh, atzīt un uzteikt komisijas paveikto attiecībā uz uh, nosacījumu uzlabošanu MBU likumdošanā. Paldies arī par pētījumiem, ko ir veikuši dažādas asociācijas un arī komisija par uh, uh, maksājumu termiņu direktīvu ietekmi, un tas varētu varbūt arī atbildēt uz jautājumiem, kas izskanēja šīs dienas uzklausīšanā. Jebkurā gadījumā es gribētu izanalizēt, tad kāds ir šis regulatīvais satvers, arī, ja referenti jau uz to atsaucās, īpaši vēlos uh, izcēl to, ka pēdējo 18 gadu laikā ir arī pieņemts 2000. gada regula un 2011. gada regula ar mērķi samazināt kavējumus tirzniecības darījumos un ie, iekļaujot trīs pasākumus. Tātad o, ir samazināta arī līguma pūšu autonomija, uh, Tālāk ir arī noteikti pasākumi, ja neievēro maksājuma termiņus, un visbeidzot arī kreditoriem pārstāvjiem ir nepieciešami konfliktu risināšanas pasākumi, kad jārisina šāda veida līguma um, juridiskie maksājuma konflikti. Tad nu, arī šie regulējumi ir iekļauti nacionālajās likumdošanās, un tagad ir jārauga, vai ir sasniegti direktīvu noteiktie mērķi. Un, ja ir problēmas īstenošanā, interpretācijā, tad kā ir jārīkojas Eiropas Savienības iestādēm, tad arī ir jānorāda pretēji varbūt tam, ko teica iepriekšējais runātājs, kā attiecas uz uh, lielveikalu nozare, tad mēs uh, nevēlamies atvērt uh, Uh, pašlaik uh, debats par šo direktīvu. Un te balstāmies uz diviem faktiem. No vienas puses pētījumi, kas ir veikti, arī norāda uz to, ka dalība valstis uh, Eh, ievēro direktīvas noteiktos maksājuma termiņus. Nu, piemēram, intro veikts pētījums, kur arī teikts, ka Eiropas Savienības vidējais rādītājs ir 32 dienas. Protams, ir daži izņēmumi dažādās nozarēs un dažādās valstīs, īpaši jau Eiropas dienvidos. No otras puses ir arī visai maz konfliktu starp šiem ekonomiskiem spēlētājiem. Ja pašie ekonomiskie spēlētāji arī, kas norāda uz to, ka um, nav, kas norāda uz to, ka nav vajadzība no jauna atvert šo direktīvu. Vairāk kā 62% no aptaujātājiem arī norāda to, ka viņus neinteresē jauns regulējums vai viņi vēlas brīvprātīgu regulējumu, lai risinātu šīs problēmas. Tādējādi uzskatām, ka nav nepieciešams uh, pārskatīt direktīvu, uh, pārskatīt maksājumu termiņus, jo tas sniedz nepieciešamo līdzsvaru starp maksimālo termiņu un elastību. Uh, kas tiek nodrošināts ar šo līgumu noslēgšanas brīvību, tik tālu, cik tālu tas neiejaucas negodīgā um, um, tirzniecības praksē. Mūsu asociācija uzskata, ka nepieciešams identificēt riskus uh, Eh, kas izriet no esošā regulējuma piemērošana. No vienas puses tātad galvenais, kas attiecas uz līguma noslēgšanas eh, apdraudējumu. Šī brīvība ir atrunāta 2000, 2000. Eh, gada un 2011. gada direktīvās. Tātad, lai samazinātu maksājumu termiņus. Bieži vien, kāds notiek Spānijā, mums ir 15.2010 likums, uh, tātad, kur ir paredzēts arī samazināt šo termiņu un arī uzskatām, ka e, arī šis likums īsti nav atbilstīgs direktīvai, un tas mazina arī līguma noslēgšanas brīvības. Tad arī vēl jāpie, jāsaka, ka e, šīs Eiropas regulējums līguma noslēgšanas brīvībā tur ir paredzēts viens priekšnoteikums, un e, šis priekšnoteikums priekšnoteikums uh, arī var nodarīt kaitējumu līguma noslēgšanas brīvībai. Bet šī brīvība ir ļoti svarīga uzņēmumu darījumos. Līguma noslēgšana ir sarunu rezultāts, kur abas puses meklē līdzsvaru un uh, savas intereses. Maksājuma nosacījumi ir svarīgs aspekts līguma attiecībās, kas nosaka gala uh, cenas apmēru. Uh, Ja tiek manīt maksājumu termiņi, tad to, tas ir jādara tā, lai sasniegtu to līdzsvaru, kas ir atrunāts līgumā. Tad arī ir jāpaturprātā tas, kā arī maksājumu termiņi atbilst ierastajām tirgus praksei, un tas nav tieši saistīts ar pienākumu neievērošanu vai arī kā tas novestu pie kādas. Uh, pie kāvēšanās. Tad, tad nevajadzētu šeit nodarīt kaitējumu iekšējā tirgus darbībai. Tālāk arī uh, runājot par kāvēto maksājumu direktīvu, bieži vien arī iz, tur ir dažādi pasākumi, kas nav homogēni. Dažkārt tiek piemēroti kriteriji, lai pamatotu noteiktus kādus termiņus, kur citviet atkal mm, šie paši pasākumi nepamato cita veida termiņus. Uh, tie tad tie nav homogēni. Par vienu preci, piemēram, ir nepieciešams ātrs maksājums, tad arī jo, eh, citu preču gadījumā būtu jāparedz eh, garāki, piemēram, pasākumi, eh, garāki termiņi maksājumu veikšanai. Tam var būt ļoti negatīva ietekme. Tad arī tas varētu samazināt preču uzglabāšanas termiņu tad mazāk varētu arī būt mazāk šo preču aprite. Dažos gadījumos, dažu preču kategorijā pat 70% varētu šeit kaitēt. Un tad arī varbūt, ja nav šī vienā, vienādie noteikumi, tas pamazinā, samazinās konkurētspēju un palielinās cenu klientām pār uh, preces gala cenu. Tad ņemot vērā šos riskus, ņemot vērā, ka esošais regulējums nebūtu jāmaina, uzskatām, un tas ir arī mūsu mērķis, uzskatām, ka ir ļoti labi paraugi, prākšu paraugi. Piemēram, tā tas ir Spānijā, tirzniecības jomā. 2000. gada direktīva ir īstenota likumu 3.2004 un 15 2010 likumā Spānijā. Tad pašlaik uh, um, mums šeit Spānijā lielveiklā ir īpaši regulējums attiecībā ir savs maksājuma regulējums kopš 90, 1998. gada. Mums ir ļoti specifisks arī sankciju režīms, ja netiek ievērot maksājuma termiņi. Uh, tad arī šis regulējums var piemēroties dažādiem komercprecēm, piemēram, kas attiec uz svaigu pārtiku 30 dienas, ir noteikties maksājuma termiņš. Tālāk. Uh, uh, nesvaigu produktu gadījumā ir 60, tās ir 60 dienas. Par pārējām precēm, pārējiem produktiem Ir arī termiņi 60, 90, 120 dienas. Arī iesniedzot nepieciešamo arī garantijas un maksājuma apliecinošu dokumentu. Tā rezultātā nav konfliktu starp dažādiem ekonomiskiem spēlētājiem. No otras puses netiek veikts izmaiņas, par ko nav panākt vienošanās līgumā. Un tad arī Spānijas tirsniecības sektors ir trešais sektors pēc komunikācijām industrijām, kur ir vismazākie kavēju maksājumos - 10,6 dienas tikai. Uh, septiņ, mazākā septiņu dienu laikā tiek uh, Spānijā veikti maksājumi. Lūk. Un tas arī ir saistīts ar to, ka uh, piegādātājs tad arī brīvprātīgi uh, piekrīt šiem termiņiem, un tad arī gandrīz nekavējoties uh, ņemot vērā arī finanšu preferenciālos nosacījumus, saņemt nekavējoties maksājumu. Tādējādi nav nekāda riska un viņam nav arī nekāda parāda saistību risku pret kreditoriem. Nu, lūk, šo sistēmu arī apstiprināja Eiropas Savienības tiesa 2008. gadā C380 06 lieta kas ir atbilstīga Eiropas Savienības uh, regulējumam, ka, šīs, uh, ka šie termiņi ir atbilstīgi Spānijā, kā arī šī sistēma ir daudz pozitīvāka kreditoriem. Un tad noslēgumā ja vēlos arī minēt, ka mūsu asociācija neredz nekādu vajadzību grozīt esošo regulējumu Gluži pretēji, ļoti pozitīvi raugāmies uz jebkāda veida pasākumu, kuru mērķis ir kontrolēt un izsekot šī regulējuma īstenošanu dalību valstīs, lai ietu tālāk par direktīvu mērķiem. Tādēļ arī mēs uh, uh vēlētos, lai tiktu ievērota minimālās intervences, uh, minimālās intervences princips un pieņemtu tādus pasākums, kas būtu samērīgi noteiktajiem mērķiem ļoti svarīgi iestāties par līguma noslēgšanas brīvību, jo tas ir privāto tiesību stūrakmenis. Paldies! Nu, Lielas paldies! Un tagad Mērtenes kundze no Eurochambers. Jā, paldies priekšādātāji! Lielas paldies arī, ka uzaicinājāt mūsu organizāciju šo publisko klausīšanu. Es eh, runāšu par visiem tiem jautājumiem, ko jūs eh, mums uzdevāt un uz kuriem mums ir jāatbild. Galvenokārt es atsaukšos uz mūsu pašu pieredzi. Mēs esam Rūpniecības un eh, Tirdzniecības kamera, tāpat arī atsaukšos uz citiem ziņojumā, uz, piemēram, Nīderlandes pētījumu par finanšu interesēm. Bet pirmais jautājums. Vai jums patīk, ja jums maksā vēlu. Es domāju, ka nevienam nepatīk, ja maksājumi kavējas, un arī nevienam uzņēmumam tas nepatīk. Mūsu pieredze ar kavēto maksājumu direktīvu ir tāda, un es eh, šai direktīvai sekoju līdz jau sešus gadus. Nu, īsnībā eh, es pati personīgi esmu saskārusies ar šo direktīvu, tāpēc, ka mana tēva uh, uzņēmums bankrutēja. Viņš bija, šis uzņēmums bija atkarīgs no lielāka uzņēmuma, un tāpēc man šī direktīva ir ļoti nozīmīga, un kavētie maksājumi man ir tūp pie sirds. Tātad, kāda ir izaicinājuma attiecībā uz šo direktīvu? Balstoties uz Eiropas maksājumu ziņojumiem, mēs redzam, ka 77% īsti neapzinās, ka šāda kavēto direkt, maksājuma direktīva pastāv. 59% no šiem uzņēmumiem neizmanto pilnīgi nekādas priekšrocības, ko šī direktīva piedāvā. Šeit vēl viens jautājums, kāpēc tad eh, šīs priekšrocības netiek eh, izmantotas, kāpēc viņi nezina par šo direktīvu. Iespējams, ka uzņēmumi vairāk domā par eh, nacionālajām perspektīvām. Uh, Bet kāpēc tad netiek izmantotas direktīvas priekšrocības? Iespējams, tāpēc, ka pastāv šīs varas cīņas. Seši no desmit MVU akceptē daudz garākus maksājuma termiņus, nekā viņiem patiktu. 49% no šiem uzņēmiem ir mm, saņēmuši prasības par vēlākiem maksājumiem, un šīs prasības nāk no lielākiem uzņēmumiem. Tātad ir šāds spiediens. Uh, Mēs redzam, ka šie mazie uzņēmumi nevēlas uzsākt diskusijas ar lieliem uzņēmumiem, tāpēc, ka viņi nevēlas apdraudēt savu uzņēmēju darbību, jo uh, pēc būtības viņi ir vājākā pozīcijā. Mēs arī redzam, ka šie kavētie maksājumi, kā to norādīja viens no iepriekšējiem runātājiem, un arī Ferheinas kundze par to runāja, tad šeit ir zaudētas iespējas. Šie uzņēmumi uh, Eh, saņem maksu novēloti, tas nozīmē, ka viņi um, neinvestē, viņi nepieņem jaunus darbiniekus. 20% mm, uzņēmiem saka, ka viņi noteikti pieņemtu vairāk darbinieku un darītu to ātrāk. Tad, tad 20% eh, no uzņēmumiem to ir atzinuši. Tas eh, noteikti paaugstinātu nodarbinātību. Vēl viena iespēja, ko mēs saredzam, neskatoties uz to, ka uh, samazinās šie maksājumi starp uzņēmumiem, tātad 37 dienas 2017. gadā, 34 dienas 2017. gadā, mēs redzam, ka te ir runa tikai par vidējiem rādītājiem. Ir uzņēmumi, kas saņem maksājumus daudz ātrāk bet ir arī tādi uzņēmumi, kas saņem šos maksājumus daudz, daudz vēlāk. Tie ir vidējie rādītāji Eiropā. Mēs redzam, ka ir dažas valstis, kur situācija ir daudz smagāka. Citās savukārt viss ir vienkāršāk. Būtu vērts papētīt arī to, ka 62% no Eiropas uzņēmumiem atzīst, ka saskaras ar finanšu grūtībām. Uh, Eh, patērētāju vidū, un tieši tāpēc arī maksājumi kavējas. Mēs šeit redzam ķēdes reakciju. Ja kāds no uzņēmiem saskaras ar finanšu grūtībām, arī pārējie uzņēmumi tās izjūt. Vēl kādi iemesli kavētiem maksājumiem - administratīvā neefektivitāte. 45% uzņēmumu to atzina. Un pēdējais, un šķiet, ka pats svarīgākais - nolūks. Ir uzņēmumi Eh, tātad 48% no uzņēmumiem atzīst, ka viņu klienti uh, speciāli nemaksā laikā. Un tas ir ļoti augsts rādītājs. Es varētu arī runāt par to, uh, kuri elementi pašreizējos tiesību aktos darbojas labi. Uzskatu, ka kolēģi no komisijas ir sagatavojuši ļoti labu pētījumu, un viņi jau par to izteiksies, tāpēc es uh, par to nerunāšu. Uh, Es varu tikai īsi pateikt, ka tas ir atkarīgs no valsts. Katrā valstī darbojas citi risinājumi. Ir tādi eh, likumdošanas pasākumi, kas ļoti nodara, bet ir arī brīvprātīgi pasākumi, kas nāk par labu. Vēlētos likt uzsveru uz iemesliem, kāpēc uzņēmumi saņem um, maksājumus vēlāk. Finanšu grūtības, administratīvā neefektivitāte un ar nolūku. Es domāju, ka tieši šeit vajadzētu likt uzsvaru. Finanšu grūtības. Kā to varētu risināt? Uzskatām, ka kavētie maksājumi ir daļa no lielākas problēmas, un proti te ir runa par eh, finansiālo analfabētismu. Mēs redzam, ka ir uzņēmumi, par kuriem mēs īsti nesaprotam, ka īstenībā viņi nezina, kas notiek. Finanšu pasaule ir kļuvusi daudz sarežģītāka. Mums bija krīze, būs arī jauna krīze, mēs esam šādā ciklā, būs jauna krīze. Tāpēc mums šie uzņēmumi ir jāsagatavo, lai tie varētu izdzīvot nākamo krīzi. Mums vajadzētu likt uzsveru uz šo uzņēmumu izglītošanu, un šeit ir runa par eh, finanšu pamatelementiem. Varbūt jūs jautāsiet, kāpēc. Es šeit citēšu kādu citu pētījumu, ko ir uh, veikusi Nīderlandes kamera, šķiet tas bija pagājuši gadu. Arī viņi bija ļoti pārsteigti, jo viņi visu laiku bija domājuši, ka uzņēmumi uh, taču zinās, kas notiek, ka lukalā viņi vada uzņēmumus, viņi saprot procentu likmes, zina, kā vest sarunas ar saviem klientiem, nu viņi taču visu saprot. Lūk, citēšu dažus skaitļus. Pusi no uzņēmumiem, uzņēmējiem Nīderlandē jūtas nedroši attiecībā uz savām zināšanām par finansēm, tātad 50%. Zināšana trūkums galvenokārt attiecas uz nodokļiem 49%, Um, bilances un uh, peļņu un zaudējumu pārskatu pamatelementi 54% un uh, peļņas prognožu sagatavošana. Es uh, ceru, ka jūs šeit saskatīsiet saikni. Šie divi pēdējie punkti tieši vai netieši attiecas uz kavēto maksējumu problēmu. Tātad mums ir jāuzlabo uh, zināšanas par finansēm. Nākamais līmenis - izpratne. Iespējams, ka ne visi uzņēmumi pārzina cilvēku izmaksas. Tātad, ja kāds nesaņems naudu laikā, nāksies atlaist cilvēkus, varbūt vajadzētu veicināt par to izpratni. Jānodrošina arī labāka informācijas apmaiņas starp maziem un lieliem uzņēmumiem. Varbūt ir jāievieš kaut kāds MVU ombuds vai kaut kas tāds, tā lai maziem uzņēmumiem nevajadzētu uztraukties par to, ka viņiem nākas kaut ko darīt šādu kavētu maksājumu jomā. Lai viņiem nebūtu jāakceptē šādi ļoti novēloti maksājumi. Es eh, varu šeit padalīties ar eh, pieredzi Nīderlandē. Mums ir eh, iniciatīva, ko galvenokārt gatavoja lielu uzņēmumi, bet šeit ir runa par to, kā um, veicināt izpratni par to, ka piegādātāji no viņiem ir atkarīgi, un ja viņi nesaņems naudu laikā, tad eh, viņi saskarsies ar daudz smagākām sakām nekā lielie uzņēmumi. Daži kolēģi runāja par finanšu stimuliem, tad, tad procentu samazināšana, mm, atāgojums eh, laicīgi veiktu maksājumu gadījumā. Es domāju, ka šie visi pasākumi varētu nākt par labu. Tagad par administratīvo neefektivitāti. Šis bija viens eh, no iemesliem, kāpēc eh, mm, uzņēmumi saņem maksājumus vēlu. Es esmu darbojusies ar rēķiniem, un šeit īsnībā nav uh, nekādas domas kaut ko mainīt. Tad, tad ja rēķins neatbilst prasībām, tas vienkārši tiek atmests. Vajadzētu veicināt MVU zināšanas par to, kā ir jāsagatavo rēķins, tā lai tos eh, lielie uzņēmumi varētu viegli apstrādāt. Tas noteikti varētu ietekmēt maksājumus. Pēdējais un pats svarīgākais ļoti lielu daļu no rēķiniem mm, neapmaksā laikā uh, speciāli. Un šeit ir runa par uzvedību piemēram, vajadzētu atgādināt par eh, nodokļiem pirms eh, šis eh, maksājums ir jāsamaksā. Ir jānosūta arī atgādinājumi, jānorāda, ka samaksāta laikā ir pareizi. Tāpat arī ir jānosūta vēstules ar brīdinājumiem šādiem uh, kavētājiem. Un īsnībā tas ir pats efektīvākais eh, līdzeklis, un to šo līdzekli izmanto arī nodokļu iestādes, lai iekasētu vairāk nodokļu. Varbūt MVU arī varētu sākt to darīt. Ja jums ir kādi jautājumi par manis teikto, tad lūdzu kontaktējieties ar mani. Lielas paldies! Paldies um, pirmajiem paneļa runātājiem! Tagad es eh, gribētu dot vārdu ānu referentiem. Vispirms izteiksies Grapīnī kundze. Paldies! Es eh, ļoti rūpīgi klausījos tajā, kas tika teikts. Jau no paša sākuma Es vēlētos eh, pateikties par to, ko jūs eh, minējāt. Es varu šeit runāt no personīgas pieredzes. Tad, kad šī direktīva tika pieņemta, es eh, vadīju nelielu uzņēmumu ar trīs darbiniekiem. Un 2013. gadā savukārt es biju ministre, un tieši tāda šo direktīvu sāku piemērot. Esmu vadījusi arī mazo un vidējo uzņēmumu asociāciju. Uh, Personīgi es biju ļoti apmierināta, kad direktīva tika ļoti ātri transponēta ties, tiesību aktos dalībvalstī, bet īsnībā šī direktīva bija bez zobiem. Es esmu mazo vidējo uzņēmumu starp grupas vicepriekšādātāja, un es vēlētos pateikties jums visiem, kas darbojaties pie šiem jautājumiem. Šeit ir runa par lielām mazumtirdzniecības ķēdēm, un šajā sektorā uh, pastāv ļoti lielas problēmas. Mazi uzņēmēji, kas veids piegādes ar nelielu peļņu, nevar neko daudz pieprasīt sarunās. Šiem mazajiem uzņēmumiem nav pārāk lielas varas. Tieši uz to arī norādīja runātāji no Nīderlandes. Ļoti bieži viņi arī nepārzina tiesību aktus. Uzņēmumi jūtas eh, izmisuši, un tāpēc tiem ir jāpieņem lielāku uzņēmumu teiktais. Direktīvā ir vairāk skaidri punkti, kurus mums vajadzētu izskatīt. Ir divas vainīgās puses - ir eh, šīs eh, centrālās un vietējās administrācijas mm, valsts iepirkuma līgumos. Viņi uzspiež cilvēkiem nosacījumus par uh, kavētiem maksājumiem. Bieži vien šo slogu nesa apakšlīgumslēdzēji. Kad es biju ministre, es nācu klajā ar priekšlikumu. Es vēlējos, lai direktīvā tiktu iekļauts uh, pienākums uh, uzvarētājiem šādos lobisko iepirkumu līgumos nekavējoties veikt samaksu saviem apakšlīgumslēdzējiem. Tas netika akceptēts, tas nenotika. Daži līgumslēdzēji jūtas kā vergi. Tāpat arī uh, mums ir jāuzskata, ka administrācija ir vainojama. Viņi uzspiež līgumslēdzējiem līgumus bez procentiem. Tātad eh, piegādātājs šeit ir tas, kas nodrošina ļoti lātu kredītu. Profesori man to mācīja tad, kad uh, es studēju finanšu menedžmentu. Ir jāpapēta, cik ilgs laiks paiet eh, starp eh, maksājumu un maksājumu saņemšanu. Es domāju, ka šeit ir runa par ētiku. Vajadzētu nodrošināt ētiskas līguma attiecības starp valsti un privātajiem uzņēmumiem. Uh, Es vēlētos izvairīties no situācijas, kur menedžmenta skolās eh, māca, ka nevajag maksāt un vajag eh, pieprasīt 0% kredītus. Ja mēs nepanāksim izmaiņas direktīvā un eh, ja dalībvalstis būs par to atbildīgas, tad tieši tas arī notiks. Šeit parādās vairāk punkti. Biz uzņēmumiem ir jāsamaksā 60 dienu laikā, ja vien līgumā nav norādīts citādi. Bet uh, uzņēmumi bieži vien uzspiež 90 dienu maksām periodu. Es uzskatu, ka šāda elastība ir kaitīga. Es to pazīstu, jo esmu darbojusies eh, uzņēmēja darbībā. Mēs bieži vien runājam par elastību, bet uzņēmumiem tas ir slikti. Šeit ir runa par maziem un vidējiem uzņēmumiem, un maziem un vidējiem uzņēmumiem mēs varam palīdzēt tikai ar ētiskiem principiem. Pretējā gadījumā šis eh, elastīgums eh, pavēršas pret viņiem. Maziem un vidējiem uzņēmumiem ir vajadzīgi tādi paši nosacījumi kā lielajiem. Ja mazais uzņēmums nesaņem naudu, tas nevar samaksāt saviem darbiniekiem. Tāpat arī parādās eh, citi trūkumi, no kā mazie uzņēmumi var ciest. Mazie uzņēmumi ir spiesti maksāt mazāk saviem darbiniekiem, un šeit ir runa par pavisam nelieliem mazajiem uzņēmumiem. Uzskatu, ka mums vajadzētu skaidri norādīt, ka tiesas procesi nedarbojas. Mazie uzņēmumi nevar iesniegt prasības tiesā, tāpēc, ka tie nezina, cik tas izmaksās. Viņi vienkārši to nedarīs. Tāpat arī tie nezina, vai uh, tiesas process tiem neizmaksās vairāk par šiem 40 eiro, kas uh, viņiem nav samaksāti. Nākamais vainojamais bez eh, centrālās administrācijas un bez pašvaldībām ir Lūkas. Komisija ir veikusi pētījumu par to, lai saprastu, cik daudz naudas valsts ir parādā privātiem uzņēmumiem. Un šeit eh, atklājās pārsteidzošas lietas. Protams, mēs šeit runājam par vidējiem rādītājiem, bet eh, ir arī grūti runāt par vidējo līmeni, tāpēc, ka ir lieli uzņēmumi, kas uh, veids maksājums laikā. Taču, ja mēs salīdzinām mazus un vidējus uzņēmumus, tad šeit atklāsies ļoti atšķirīgi skaitļi. Es vēlētos pirmkārtām norādīt, ka ir tas, kas pašlaik notiek, ir negodīgi, un mums vajadzētu to ļoti rūpīgi papētīt. Kā jau es norādīju, man pašai ir bijuši trīs mazi uzņēmumi, un uh, Vēlos norādīt, ka kopš stāšanās spēkā direktīva nav paveikusi to, eh, kāds bija tāds mērķis. Ja mēs vēlamies, lai direktīva pildītu savu mērķi, tā ir jāgroza. Lieli mazumtirdzniecības uzņēmumi uzskata, ka šī direktīva nav jāmaina, bet uh, Tas ir dominējošās pozīcijas viedoklis. Manā valstī nav liela mazumtirdzniecības ķēžu, kas var noteikt, eh, maks, eh, noteikt eh, cenas lauksaimniecības uzņēmumiem. Cenas vienkārši ir par zemu. Esmu ēnu referenti savā grupā un esmu ļoti cieši sadarbojusies ar Laru Komī, kas ir referente. Es patiešām ceru, ka komisija būs atvērta uh, un uzklausīs mūsu domas, un šī direktīva tiks grozīta. Šeit nav runa par protekcionismu, bet gan par godīgu tirzniecību tirgū vienalga, cik liels būtu uzņēmums. Varbūt mums ir uh, tikai 90 uzņēmumi, bet arī šiem uzņēmumiem ir problēmas ar kapitālu. Šie uzņēmumi nevar atlikt malā kapitālu mm, gadījumiem, ja viņiem nesamaksās par izēvielām. Parasti maziem uzņēmumiem ir jāsamaksā par izēvielām 30 dienu laikā, un šī maksa ir jāsamaksā lieliem uzņēmumiem. Bieži vien uh, eh, konkrētas, uh, eh, izmetru, iz, konkrēt, konkrētus izējumateriālus piegādā tikai viens uzņēmums. Tātad Viņiem ir jāmaksā, bet šo naudu viņi nesaņem atpakaļ. Ko tad mēs īsti šeit eh, kultivējam? Mēs šeit kultivējam izvairīšanos no maksas. Lielas paldies tagad Sulika kungs. Lielas paldies! Es eh, redzu, ka manā kolēģe ir ļoti emocionāla Viņai bija daudz ko teikt, man ir cits viedoklis, cerams, ka viņa man neuzklausīs. Pirms vērsīšos pie viesiem, es uh, vēlētos reaģēt uz kolēģis teikto. Viņa norādīja, ka standartā Maksājumiem tiek noteikts 60 eh, dienu termiņš, bet šīs eh, ļaunās ķēdes saka, ka šo termiņu vajag pagarināt līdz 90 eh, pat 120 dienām. Līdz 1989. gadam to sauca par plānveida ekonomiku manā valstī. Mm. Tas viss tika darīts Mm, jo bija šīs ļaunās ķēdes, kas norādīja, ka ir vajadzīgas šīs 60 dienas. Ja runa par cenām, jūs runājāt par to, ka šī ir ilgtermiņa problēma, un beigās jūs arī norādījāt, ka pašlaik tiek piemērotas absurdas cenas, un mazie un vidējie uzņēmumi pat nevar apmaksāt uh, ūdeni. Ko tad jūs vēlties? Vai jūs vēlties, lai viņi diktētu cenas lielajiem uzņēmumiem? Kādā veidā tad uh, šī situācija beigsies? Mēs uh, nonāksim atpakaļ plānveida ekonomikā. Brīvais tirgus šādā veidā nefunkcionē. Galvenais ir tas, ka mums ir brīvība. Neviens no augšas nediktē, kā ir jāizskatās noteikumiem. Pretējā gadījumā mēs atkal būsim sociālismā. Mēs visi ļoti labi atceramies, kā to laika izskatījās Centrāla Eiropā. Es domāju, ka tas jau kļūst smieklīgi. Eiropas Savienība pati nav apmaksājusi ļoti lielus pasūtījumus. Mums nevajadzētu līdz ar to visu vainu novelt uz eh, privātiem uzņēmumiem. Es, protams, saprotu, ka var arī aizstāvēt lielo ķēžu intereses. Nevar eh, noteikt eh, par pamat noteikumu to, ka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir jāsamaksā 30 vai 60 dienu laikā. Jūs sakāt, ka šie mazie uzņēmumi ir piespiesti rīkoties konkrētā veidā. Nē, tā nebūtu nav, viņiem nekas netraucē eh, lūgt arī citus noteikumus. Iespējams, ka eh, šie uzņēmumi paši sevi ir nostādījuši šādā nērtā situācijā. Galu galā Te ir runa par daudziem maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas cīnās par savu vietu tirgū, un Eiropas Savienībā šeit nevajadzētu iejaukties. Es gribētu šeit komentēt arī Meltingas kundzes teikto. Jūs teicāt, ka šeit ir runa tikai par tādām vidējām vērtībām. Ir arī tādi uzņēmumi, kas maksā ātrāk. Tad ir arī citi uzņēmumi, kas maksā vēlāk. Pats svarīgākais ir tas, ka šādās attiecībās Eiropas Savienībai nevajadzētu iejaukties. Šī direktīva ir pieņemta, tā tiek piemērota. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šī direktīva tiktu mm, piemērota pilnā apmērā, pirms mēs to sāksim grozīt un veidot jaunus noteikumus. Mums vajadzētu vispirms eh, nodrošināt, lai jau pieņemtie tiesību akti tiktu īstenoti. Es uzskatu, ka ļoti daudz ir tādu tiesību aktu, kas netiek pareizi piemēroti. Daži klienti varbūt nemaksā laikā, taču tā nav Eiropas Savienības problēma, tā ir piegādātāju vai firmu problēma. Pirms sāku darboties politikā, man arī bija neliels uzņēmums, pie man strādāja 250 darbinieku, un, ja man kāds nesamaksāja, es nesāku raudāt un negriezos pie Eiropas Savienības un neprasīju savu naudu atpakaļ. Es vienkārši šiem klientiem, kas nemaksāja, vairs neko nepiegādāju. Ja jūs vēlaties likvidēt kapitālismu, tad jūs neko mums labu nenodarīsiet. De Jonga kungs. Nuttige informācija. Paldies. Lielas paldies paneļa dalībniekiem, kas mums sniedz ļoti interesantu informāciju. Es vēlētos atvainoties par to, ka es ierados e, novēloti, jo bija budžeta kontrolas komitejas sanāksme, un mums bija jārunā arī e, koordinātoru sanāksme par dažādiem tematiem. Es redzu, ka Eiropas Savienības iestādēm arī ir sava atbildība attiecībā uz maksājumiem, maksājumu kavējumiem, un šķiet, ka institūcijas mm, pašas nerespektē Eiropas Savienības likumdošanu par maksājumiem un maksājumiem laicīgi. Tika pieminēta politikā, institūcijas, eh, valstu uzņēmumi, tika sniegti piemēri par iestādēm. Noteiktos gadījumiem uzņēmumi nevar samaksāt, jo viņiem pašiem laicīgi nesamaksāja iestādes, un es ceru, ka mums būs vēl iespēja pievērsties šim jautājumam sīkāk otrajā paneļdaļā. Tad runājot par B2B attiecībām, te es arī vēlētos pieminēt, problēmas ir informācija par pašiem noteikumiem kā tādiem. Mēs šeit dzirdējām uh, runājam par eh, instrumentiem, par komunikāciju, kas ļauj pievērst uzmanību eh, vienotā tirgus noteikumiem. Jā, nu, šī informācija ir ļoti derīga, tomēr ir daudz asociāciju, kurās darbojas MVU. Nu, un tad, nu, nu, tieši viņiem vajadzētu nodarboties ar informēšanu, informēt savus eh, dalībniekus un tālāko publiku. Uh, Un savulaik es iebildu noteiktiem pienākumiem, kas tika uzspiesti mazajiem uzņēmumiem. Te bija runa par to, kā vajadzēja padarīt pieejamu grāmatvedību. Un tagad izskatās, ka daudzi mazie uzņēmumi saskarās ar nedrošību, neskaidrību, grūtībām. Viņiem ir sarežģīts attiecības ar nodokļu dienestiem, un eh, reizēm ir grūti uzturēt šo grāmatvedību tādu, lai tā vienmēr būtu pieejama šiem dienestiem. Un tad, nu, vajadzētu padomāt par šiem jautājumiem. Es eh, zinu vairākus mazos uzņēmumus, kuriem ir grūtības ar grāmatvedību, ir grūtības ar finansējumu. Un tad es Domāju, ka vajadzētu padomāt jaunajā sasaukumā par kādiem jauniem pienākumiem grāmatvedības jomā arī. Es domāju, ka mēs vakardien runājām par Tarabēlas kunga ziņojumu par pārtiks ķēdi. Mēs pieminējām arī dažādas grūtības, kuras vajadzētu atrisināt ar likumdošanu, bet ne tikai. Tarabēlas kungas ziņojumā bija runa arī par uh, starpniecību, jeb mediāciju kavētu maksājumu jomā, negodīgas konkurences jomā. Es domāju, ka vajadzētu tomēr likt akcentu uz e, attiecībām starp uzņēmumiem. Jāraugās, lai būtu iespējams saglabāt labas attiecības, un kad mēs nepieņemam noteiktu praksi, tad e, rodas grūtības šajā miedarbībā, šajās attiecībās, un tad nu, tāda starpniecība, mediācija MVU gadījumā nav attīstīta prakse, tomēr šāds mediātors varētu spēlēt savu nozīmīgu lomu arī kavēto maksājumu gadījumos. Nīderlandē mums ir MVU mm, tāds tīkls. Un šajā kontekstā, un arī šī tīkla kontekstā, nereti tiek pieminēti šie Mm, kavētie maksājumi, bet netiek minēti konkrēti uzņēmumi, konkrētie piemēri. Es atbalstītu mediātoru ieviešanu, bet, protams, neaizmirstot arī par konfidencialitātes nodrošināšanu, lai nebūtu tā, ka tieši var uzzināt mm, iesaistīto pušu vārdus. Jānodrošina datu konfidencialitāte mm, sākotnēji. Un arī ko es dzirdēju no mm, noteiktiem MVU, mm, kuri min mm, tādas sezonas darba metodas. Noteikti pakalpojumi tiek sniegti ziemā un maksājumi ienāks tikai vēlāk, un tad arī vajadzētu domāt par elastību. Marko Zulo Vai jūs vēlējāties uzdot jautājumu? Nē, tad došu vārdu panelistiem, lai viņi īsi atbildētu uz jautājumiem vai komentētu to, kas izskanēja. Hendriks kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, nu, es domāju, ka tik daudz jautājumu nemaz nebija. Pirmkārt, varbūt vēlētos uzsvērt tādu lietu. Uh, Es eh, strādāju pie šiem jautājumiem kopš 1993. gada un joprojām cenšos uzlabot direktīvu. Tā ir sena problēma. Un eh, šodien ir lietas, kuras esmu jau redzējis, dzirdējis, zinu, kādi ir argumenti par, kādi pret, bet galvenā doma ir tāda, ka attiecībās ar eh, dažiem lieliem uzņēmumiem ir problēma. Un tad es domāju, ka mums, kā jau es teicu, ir jādomā neierasti oriģināli strādāt ar konkurences likumu un arī taisnīgām tirzniecības praksēm. Es nedomāju, ka brīvā pasaule ir uz spēles, ja mēs liksim lielajiem uzņēmumiem maksāt 60 dienās savus maksājumus. Nu, tad tiešām ir problēmas ar dažiem lieliem uzņēmumiem. Nu, kā Nīderlandē, nu, tur ir pienākums lielajiem uzņēmumiem Nu, maksāt maziem uzņēmumiem MVU 60 dienās un starp um, lielajiem un starp mazajiem uzņēmumiem, nu tur jūs varat saglabāt šo brīvību noteikt uh, līgumā šīs lietas. Tad nu ir tiešām iespējams risināt šīs konkrētās problēmas šādā veidā. Tāpat arī MVU mm, informēšana, nu jau no sākuma, un to arī redzēsiet mūsu pozīcijas eh, papīros, ka mēs esam vienmēr esam uh, uzsvēruši to, ka ir jāinformē vēl reizēm maz ne nosūt šo informāciju, un tā tad ir nu, mūsu biznesa organizāciju atbildība. Tomēr tas neatrisina lielās problēmas, kādas mums ir, jo īpaši ar lielākiem uzņēmumiem. Arī Somā, Somijā. Uh, Nu, trīs no katriem četriem uzņēmumiem ir pieļāvuši to, ka maksājuma termiņi tiek pagarināti, pat ja tas viņiem e, ir neizdevīgi. Eh, par De Junga kunga jautājumu par tekstilu sektoru, jā, tas tiešām ir problemātisks mm, arī mūsu organizāciju iekšienē. Ir bijušas diskusijas par to, jo mēs pārstāvam vairākus sektors un patiešām mm, tekstilu sektorā, mm, kā jau jūs norādījāt, tā var būt problēma. Uh, Eh, kā tas tiek piedāvāts, varbūt nevajadzētu izmantot tīri sektoriālu pieeju, kā tas ir Francijā. Mm, mēs varam par to padomāt, bet problēma ir tāda, ka eh, sektors, eh, sektora pārstāvi mm, nav tik atšķirīgi, atšķirības samazinās, un tekstila sektora gadījumā es nedomāju, ka mazie um, tirgotāji, kurus mēs pārstāvjam, stāvam var iegūt 90 dienu maksājuma termiņu. Es domāju, par to var aizmirst. Maksimums būtu 60 dienas. Mm, bet nu, tā tiešām ir problēma. Un tad nu, vēlreiz uzsvēršu, mums ir nepieciešama elastīga likumdošana. Vairumam uzņēmumu tur tā neradītu problēmas. Uh, Bet ir noteikti specifiskas problēmas, un man tiešām ļoti žēl, ka man tas ir jāsaka, jo no lielajiem uzņēmumiem es to nedzirdēju skaidru atbildi, skaidru risinājumu šai problēmai, joprojām to gaidu, jūs nevarat mm, to atrisināt tikai tā ētiski tam pieejot, jo viņi ir pārāk lieli uzņēmumi, un nu, tad nu jāmeklē risinājums, tad arī par šīm valsts iestādēm. Un Mums tiešām vajadzētu meklēt eh, šos iztrūkums. Jā, jā, mums būs eh, diskusija par valsts iestādēm otrajā panelī, tad tur to varēsim pieminēt. Kas ādokungs? Jā, liels paldies! Es vēlējos komentēt Bramīnī, Grapīnī kundzes teikto. Un eh, viņi tieši atsaucās uz to, ka mēs aizstāvam lielās uh, lielos uzņēmumus, nu tas mums ir jādara, jo mēs tos pārstāvam pirmkārt, un otrkārt es arī centos šeit parādīt eh, to realitātes atspoguļojumu, kāds Ispānijam ar šo satvaru, ko nosaka 2011. gada mm, kavējumu direktīva. Mums ir arī iekšējā tirzniecības likums, kas ļoti labi darbojas, kas nosaka nosacījumus, tādus, kādi tie ir viss to pieņem un uh, konflikti nerodas starp uzņēmumiem. Mēs necenšamies aizstāvēt uh, pārmērīgi savu sektoru, mēs vienkārši ceļam galdā, rādam to situāciju, to realitāti, kāda ir uh, mazumtirdzniecības jomā. Bet vēl bez tā Spānijām mums, protams, ir tiesas, tur uzņēmēji neatkarīgi no sava lieluma var vērsties, bet mums ir arī uh, administrīvās aizsardzības mehānismi, kas darbojas. Un tad, un tāds eh, sektors, par kur ļoti daudz runā, ir eh, pārtiks sektors eh, un pārtiks ķēdes. Mums ir struktūra laika, mm, kas tieši darbojas ar šiem sūdzībām, kas ir pilnīgi anonīmas, un tas darbojas labi. Un tad gada beigās, saskaņā ar pētījumiem, šīs sūdzības par maksājuma kavējumiem ir ļoti maz. Tie ir dati, kas nāk no lauksaimniecības ministrijas. Jebkurā gadījumā man mm, liekas, ka būtu jāsaka, ka, protams, mēs, es, mēs neesam par to, lai tiktu atvērta maksājuma kavējuma direktīva, bet tas nenozīmē, ka mēs atbalstītu to, neatbalstīt to, lai iestādes eh, novestu līdz galam pasākumus par to, kā tiek piemērot direktīva, jo šī direktīva nosaka termiņus, eh, tiesības, pienākumus ikvienai pusē. Mēs domājam, ka problēma tāda, ja direktīvas mērķi netiek sasniegti, tad tas nav saistīts ar direktīvas pašu saturu kā tādu, bet drīzāk pašu piemērošanu. Un šajā ziņā es piekrītu jūsu teiktajam. Uh, Eh, ka mm, valstīm vajadzētu paredzēt atbilstīgus instrumentus, lai eh, liktu mm, īstenot eh, piemērojumās normas. Un piekrītu arī mm, ļoti lielā mērā Sulika kunga teiktēm ir jāizstāv Eiropas Savienībā brīvā tirgus princips. Un kā iepriekš jau tik teiks, mēs atbalstam uh, to, lai valsts iestādes arī iesaistītos, bet tad, ja ir atbilstīgs vispārējo interešu princips, kas to pamatot, un tad būtu arī samērīgs pasākums atbilstoši nosprostam mērķim, tas, manuprāt, ir ļoti izšķiroši un būtiski. Un es domāju, ka brīvās m, mm, tirgus ekonomika, kāda mums ir, un šeit es runāju arī saistībā ar m, mm, tirzniecības e, īstenošanu, tad m, mm, e, nosacījumi, kas e, atrunā termiņus, līgumu veidus, vai tie būtu mutiski vai rakstiski, kas mm, aizliedz mm, tādas mm, pārdošanas, kas nes zaudējums, kāda veida reklāmas jāveido un tā tālāk, nu tad te mums īstenībā jābūt ļoti piesardzīgiem par to veidu, kādā mēs uh, varam, cik tālu mēs varam nonākt attiecībā uz pārmērīgu un nesamērīgu Mm, intervenciju, un mm, tas varētu būt neatbilstīgi interesēm, kuras aizstāv Eiropas Savienība. Martēns Kundze, pavisam īsi. Es nedomāju, ka kāds te vēlētos eh, atkal uzcelt sociālismu vai komunismu, iespējams, tas bija tas vārds, kuru jūs vēlējāties minēt. Bet šeit es domāju, ka mēs te vairāk vai mazāk vēlamies tikai godīgus noteikumus visiem partneriem un eh, dalībniekiem. Vai kāds šeit ir no Zviedrijas? Vai es pareizi atceros, Zviedrijā ir algu cauradzamības princips, vai mana atmiņa man neviļ? Nu, varbūt tas varētu būt risinājums. Ja nevienam nav problēma ar to, ka ir gari kavējumi termiņi lieliem uzņēmumiem, varbūt tas varētu būt risinājums. Tagad aicinu pievērsties otrajam panelim, kur runāsim par darījumiem starp uh, valsts eh, iestādēm un uzņēmumiem. Pirmais runātājs būs Bramīnī kungs no IKOM, uh, un viņš pārstāv Itālijas uzņēmumus. Signore, signore, onorevoli. Labdien visiem! Es šodien runāju pilnīgi brīvi, jo Es stāstīšu savu uzņēmumu vēsturi, pieredzi. Es dzirdēju šeit sakām, ka tad lielie uzņēmumi uzspiež savas cenas maziem vidiem uzņēmumiem. Mazie vidējo uzņēmumi ir Itālijas ekonomikas mugurkauls. Domāju, ka tāds ir arī citās valstīs. Tas, ka jā, šīs 60 dienu laikā, tad arī uzņēmums saņems ar naudu, un tad 150 dienu laikā maksā to savam apakšu uzņēmējiem. Tas nevienmēr tas tā gluži ir, bet nu, bieži vien tieši tā rīkojas valsts iestāde. Arī man uzņēmuma pieredze ir tiešām liela. Strādāju Milānā, SRL uzņēmumu, sākam darbību 1963. gadā. Un tad nodarbojāmies ar uh, atkritumu apsaimniekošanu un poligonu izveidi. 90. gados mans uzņēmums sāk piedalīties valsts iepirkumos. Esmu uzvarējis šajos konkursos galvenokārt Sicīlijā, kampaņā, lai steidzami risinātu atkritumu problēmu. Eh, sākotnēji man maksāja pašvaldības un maksāja laicīgi. Pēc tam tika izveidoti dažādas vidas iestādes, eh, tad optimālais teritoriālais vides eh, konsorcija, tas bija tāds pašvaldību konsorcijas, kuram arī tika maksāt atkrituma nodoklis. Un tad šīs iestādes vairs man vairs nemaksāja. Drīz vairāk Tātad, eh, kad vajadzēja viņiem maksāt 300 tūkstoši, tad viņi maksāja knapi 200 vai 150 tūkstoši tādējādi, palielinājās parādus, gribēju virzīties uz priekšu, es ticēju uh, savam uzņēmumam, bet arī ticēju savai valstī, un es teicu, nu kādu dienu taču noteikti tas man samaksās, agri vai vēlts tā notiks. Es arī tādu ieķīlēju, ieķīlēju savu māju, 500 tūkstoši eiro apmērā beigās. Uh, arī uh, nu, slēdzu savus birojus. Uh, es uh, esmu dzīves laikā investējis gan savā mājā, kur dzīvoju, gan arī birojā, kur strādāju. Līdz ar to tādējādi manam mazam uzņēmumam bija ārkārtīgi mil milzīgs pusmiljonu parāds. Ne tikai man šīs iestādes nemaksāja, es arī nevarēju vienkārši turpināt strādāt sniedzu valsts pakalpojumu tādējādi. Mani sodījumi vajadzēja sniegt garantijas un tam līdzīgi. Tad nu, man vajadzēja rast naudu, lai varētu strādāt tālāk, bet nu, beigās man tas tomēr neizdevās. Un tad 24. martā 2011. gadā man vajadzēja pieteikt savu uzņēmumu bankrotu tiesā. Lūk, tāds ir mans stāsts. Uh, Te jūs runājat par 120 dienām, 150 dienām. Man bija četru gadu nesamaksāti rēķini. Īpaši arī pār uh, manām aktivitātēm Sicīlijā. Un uh, kampaņā man uh, rēķini netika maksāti septiņus gadus. Tādējādi esmu šeit, lai jūs aicinātu arī kaut ko darīt man un arī visiem tiem, kuri vēl šodien uh, riskē ar to, ka bez saņemtās naudas viņi vienkārši bankrotēs. Un runāja arī to, 8500 uzņēmēju vārdā, kas Itālijā ir tieši iemesla dēļ izdarījuši pašnāvību, jo neviens viņiem nemaksāja un neko viņiem nedarīja. Es kā Itālijas pilsonis jūtos Eiropas pilsonis, tādēļ oficiāli jums prasu pieņemt nepieciešamos pasākumus, lai eh, tie, kuri ir slēguši savus eh, saimniecībās aktivitātes nevis savas vainas dēļ, bet valsts uh, dēļ valstī ir jāpalīdz un jāizglāb šis uzņēmums. Valsts nevar pārvērsties no slepkavas tādu. Uh, arī par svēto. Nu, tā tas arī notika manā gadījumā. Arī viss mani aktīvi ar, tika izsolīti un arī mani ar spēku izraidīja no manas uh, mājas. Laicinu valsti neatlaist savus uh, darbiniekus. Uh, bija mazs uzņēmums, kā ģimenes uzņēmums. Es visus šos uh, strādājošos zināju, viņiem katram bija bērni. Tas bija ārkārtīgi grūti man un arī viņiem. Tādēļ es jums prasu Lūdzu, kaut ko dariet! Paldies! Thank you very much. Um... Lielas paldies par um, šo liecību. Nākamais runātājs ir Pecino de Geronimo kundze. Viņa arī ir Itālijas uzņēmēja no Dastīs Rulu. Vārds jums! Eh, Paldies! Eh, Paldies par to, ka eh, Lara Komī arī man uzaicināja šeit piedalīties. Tiešām esmu ļoti aizkustināta, jo cilvēks, kas man sēž blakus, Braminīkungs arī piedzīvoja šo visu, un tiešām man tas ļoti, ļoti aizkustina. Paldies par to, ka man dodat iespēju izteikties, arī paust jums savu pieredzi. Uh, Esmu Rasela Pecino de Geronimo. Esmu dzimusi Sicīlijā, Katānijas pilsētā. Mācījos uh, ārzemēs un atgriezos Itālijā, Sicīlijā, jo mani tur sauc manas saknes. Lai varētu uzlabot teritoriju, lai tur strādātu, tieši vides higiēnas jomā es nodarbojas ar to, ka mans uzņēmums savāc atkritumus pilsētā. Mans uzņēmums Dastī strādā jau 40 gadus. Un tātad mēs nodarbojamies ar atkritumu savākšanu. Šīs darbs ir ļoti konceptuāls, jo es esmu tiešām vides cilvēks. Uh, tā ir mana pārliecība, un es uzskatu sevi par tiešām aktīvisti un cīnītāju, kas cīnās par labāku pasauli. Mans uzņēmums ir ģimenes uzņēmums. Pašlaik mums ir samaksātie rēķini 40 tūkstoši eiro apmērā, 700 ir mūsu strādājošie, mēs tāpat kā Bremīnīkungs, mēs arī tagad esam uh, spī strādājam ar šiem optimālajiem vidas e, inst institūcijām, šīs institūcijas valsts iestādes, kas ir atbildīgas par uh, lieliem zaudējumiem, no kā cieši uzņēmēji, un nodarījuši ārkārtīgi lielu kaitējumu visiem cilvēkiem, kas strādā šajā jomā. Jau septiņus gadus es Avān, esmu avansā pati iemaksājusi 17,000 eiro. Man ir izdevies izdzīvot, jo esmu ļoti uzticama persona, banka man neko nav finansējusi, iespējams, ka tas ir labi, jo citādi es jau būtu bankrotā. Man ir daudz palīdzējuši piegādātāji. Uh, vesels tīkls, kuru mums izdevās izveidot. Tādējādi mēs vēl joprojām esam virs ūdens. Lūk, Itālijā tāda ir situācija, kā to pareizi arī teica Bramīnī kungs. Uh, uzņēmums, kas strādā un sniedz valsts pakalpojumu, kas nodarbojas ar vidas higiēnu, šis uzņēmums nevar izbeigt sniegt šo pakalpojumu, jo tas ir valsts pakalpojums, pat ja uzņēmumam netiek par to maksāts vairs. Un pat ja mums ir jāmaksā pašiem saviem darbiniekiem, bet lai mēs tiešām paliktu tirgū, tad ir jāmaksā visas sociālās nodevas un, protams, nodevas viedokļi. Tad o, pirms mēs saņemam maksājumu mandātu no pašvaldības vai no šīs, no, no valsts, no reģiona vai tam līdzīgi, tad vispirms uzņēmumam ir jāparāda, kā uzņēmums ir nomaksājis savas nodevas un uh, savus nodokļus. Vai jūsuprāt, vispār tas būtu iespējams, kā uzņēmums kaut ko tādu var vispār izdarīt? Uh, visu nomaksāt, jo viņa vienīgais klients ir valsts, un valsts vispār neko nemaksā par šo pakalpojumu. Loģiskākais risinājums būtu tāds, ka ne tikai valsts šeit nemaksā, kā mēs saprotam, piemēram, ir līgums, kas paredz 30 dienās veikt maksājumu. Uh, valsts vienkārši neievēro šo līgumu punktu. Valsts to var atļauties, bet es to nevaru atļauties. Es nevaru izbeigt šo pakalpojumu. Mm, nav šo apusējības nosacījumu. Ja tiek parakstīts līgums, mācījos to arī universitātē, kā līgums, līgums ir uh, jāievēro abām pusēm. Man, nav iespējams, ka man ir jādara viss, man ir jāmaksā par investīcijām strādājošajiem, man ir jābūt perfektai, punktuālai, bet valsts, kuram, tie, kurai tiek prasīta tikai maksāt rēķinus 30 dienu laikā, valsts ne tikai to nedara, bet pat man arī nemaksā procents par kāvētajiem maksājumiem. Nu, uh, Tādējādi viņi to nemaksā. Dažkārt arī tiesā lietas var ilgt 20 gadus. Tā tas bieži vien notiek Sīcīlijā. Līdz ar to tagad uz, u, iesniegt tiesā lietu pret valsti ir ārkārtīgi liels risks, ko es prasu Eiropas Savienībai. Uh, Nu, ņemot vērā to, ka tik daudz reizes esat uzsākuši pārkāpumu procedūru pret Itāliju tieši par kavētajiem maksājumiem, jo Itālija to dara, joprojām darīju, vienmēr darījusi un arī turpinās to darīt. Viņiem pilnīgi neinteresē tas, kas uh, tiek šeit teikts Briselē. Tas viņus pilnīgi neinteresē nu, kaut ko dariet, lai visbeidzot Itālija maksātu, kā tas ir mm, nepieciešams 30 dienu laikā. Uh, Tas ir termiņi, termiņš, kas ir noteikts līgumā. 40 dienas maksimums. Citādā veidā mēs nevaram turpināt šādi strādāt. Mums ir tātad jābūt perfektiem, viss jāsamaksā, bet kam ir šeit jārāda piemērs valstī? Uh, Valstī ir jābūt pirmajām, kām ir jārāda piemērs pilsonim. Ja viņi atļaus ne tikai maksāt, laicīgi viņi pat nemaksā kavēto maksājumu procentu likmes. Tātad to mazumiņu, ko tev lai vispār varētu izdzīvot, nu tad uzņēmumam ir jābūt perfektam maksājumu veikšanā, nodevu un nodokļu maksājumos. Tātad prasām, lai Eiropas Savienība piespiestu Itāliju veikt kompensācijas. Tātad, lai Tad, kad ir parāds ar šo uzņēmumu, kam ir arī izdots kre, kredīts, tad mums nevajadzētu kompensēt kredītus parādus, neuzliekot milzu slogu uzņēmumiem, neuzliekot šo sankcijas uzņēmumiem. Jūs zināt, ka, cik liela ir šīs sankcijas? 40% papildus kapitāla apmēram. Lūk, šis, šīs ir sankcijas, kas tiek uzspiesas uzņēmumiem Itālijā, ja viņi laicīgi nenomaksā savus nodokļus. Kurš uzņēmums vispār kaut ko tādu var uh, panest? Praktiski es vēlos teikt, ka mēs vispār uh, esam uz bankrota robežas, ja vien nenotiks kāds brīnums. Piemēram, Itālijā ja man ir kredīts kā uzņēmumam, e, es tātad no e, kādas pašvaldības paņem kredītu, bet, piemēram, pašvaldība arī var nu, bankrotēt. Tas ir absurdi, bet Itālijā tas var notikt. Bet, nu, tad viņi sāk, ka Tātad eh, eh, banka. Jums ir nepieciešams, eh, piemēram, 100 varu jums dod 40, bet jā, man ir uzņēmums, kas ir tā, kuri ir ļoti daudz strādājošo un man ir jāmaksā viņiem, kā es varu saņemt maksājumu, kas ir mazāk par 50%, bet viņi saka, jā, bet nu man tas tā notika un. Uh, tā tas ir noticis pašvaldībā, un tad viņi saka, ka jūs varēsiet gaidīt desmit gadus, kad noslēgsies bankrota procedūra, un tas notiks tad, kad beigsim maksāt tā saucamais privileģētos pārādus, un tad redzēsim, vai mums e, izdosies jums kaut ko samaksāt vai nē. Advokāts man teica, ka vēl viena pašvaldība, kas pirms izpiks pašvaldības bankrotēja, ja un uh, kas uh, ir banku taisa desmit gadus apakaļ, un tagad viņi ir atvēruši kādu citu iestādi. Līdz ar to šie 300 tūkstoši eiro, um, ko es arī iemaksāju šai pašvaldībai, to es nekad vairs neatgūšu. Ko es prasu no Eiropas Savienības? Es prasu es, lai jūs piespiestu tiešām Itāliju galīgi un absolūti rīkoties uh, tā, lai mums vispirms nebūtu jāmaksā, kādēļ mums ir jāmaksā laicīgi nodokļi un sociālās iemaksas, ja pati valsts jau pati neveic savus maksājumus. Tas nav normāli, tu, tu man nemaksāsi, tev ar nemaksāšu, tas ir taisnīgi. Te jābūt taču līgumā vienlīdzīgām pusēm, lūk, to es prasu, ja tas iespējams. Paldies! Thank you very much for your clear message. And... Paldies par jūsu skaidro vēstījumu. Pēdējā runātāja ir Finlijas kundze no pastāvīgās īrijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā. Much, Chair, and, uh, paldies, priekšstādātā, paldies, ka uzaicinājāt piedalīties šīs dienas uzklausīšanām. Man jāteic, ka īrija ir tādā kultūra, kurā mm, maksājumi notiek laicīgi, īpaši valsts sektorā, un mums ir ļoti skaidra vadošā loma valsts iestādēm mm, šīs kultūras paradigmas maiņā attiecībā uz mm, laicīgiem maksājumiem. Es koncentrēšos uz divām jomām. Uh, valsts iestāžu uzņēmumiem maksājumu pienākums un uh, uzņēmumu apņemšanās un uh, pastāvīgs dialogs. Atbilstīgais likums prasa valsts iestādēm īrijā maksāt par precēm un pakalpojumiem, kas saņemtas 30 dienas pēc mm, atbilstīgi rēķina saņemšanas attiecībās starp uzņēmumiem. Maksimums ir 60 dienas, uh, šo termiņu var pagarināt tikai tad, ja uh, Abas uh, līgumslēdzēja puses uh, skaidri to apliecina, un uh, ja tas nekaitē piegādātājiem, un ja gadījumā nav līguma attiecība, tad maksājums ir jāveic 30 kalendāro dienu laikā gan valsts iestādēm, gan arī B2B darījumu gadījumos. Mm, tātad mm, vēl nerunājot par šo minimālo 30 dienu termiņu, valdība 2009. gada jūnijā apņēmās Nu, to, ka valdības partneriem būs jāmaksā eh, saviem piegādātājiem 13 eh, dienu laikā pēc eh, reķina saņemšanas. Tas bija valdības lēmums 2011. gadā. Šis lēmums tika paplašināts mm, uz plašāku publisko sektoru, ne tikai centrālā savaldības departamenti, bet arī vietējās pašvaldības un arī nekomerciālās valsts aģentūras un uh, valsts iestādes, tātad uz visām tām attiecās šis 15 mm, dienu mm, maksājuma pienākums. Visi valdības departamenti un plašāks publiskais sektors, mm, viņiem ir jāpublicē eh, katru ceturksni eh, informāciju par šiem maksājumiem, un 2016. gadā ir plāns, bija plāns eh, uzlabot ziņošanas prasības publiskā sektora iestādēm attiecībā uz to, kā tiek veikti maksājumi. Tātad tas e, tika ievēsts pienākums informēt par maksājuma līmeņiem, e, par e, kavēto maksājumu procentu likmēm, kas bija saistībā ar kavētiem maksājumiem. Tas ziņojums bija vēl papildus jau pienākumam informēt par ziņojumiem par 15 dienām, un starp 16 un 30 dienām, un tad vēl arī uh, Eh, pienākumu ziņot par maksājumiem pēc 30 dienām. Un šeit 1. ceturksnī 2018. gadā mēs redzam 84% gadījumus, kad uh, rēķini tiek samaksāti 15 dienu laikā un 96% rēķini tiek apmaksīti paredzēto 30 dienu laikā. Protams, mēs vēlamies, lai šis skaitlis sasniegtu 100%. 2017. gada valdības lēmuma rezultātā valdības departamenti un atbilstīgās publiskās iestādes mm, tām ir jāmaksā kavējumu maksājumu procenti un kompensācijas automātiski tad, ja maksājums tiek veikts par um, šo jāveic par um, derīgu rēķinu pārsniedzot 30 dienas. Tātad, ja 30 dienas pārsniegs, tad uh, automātiski jāmaksā procentu maksājums un kompensācija. Tas tad ir individuālo departamentu un atbilstīgā ministra pienākums nodrošināt to, ka departamenti un publiskā sektora mm, iestādes, kas ir to paspārnēji īsteno šo lēmumu. Tas ietver arī pienākumus sniegt skaidru informāciju par maksājumu praksēm, to starp eh, sūdzību izskatīšanu un strīdu risināšanas procedūras. Uh, Automātiskie eh, procentu maksājumi un kompensācijas. Mm, tas ir jādara valsts departamentiem un mm, publiskajām iestādēm, un tas tiek skatīts kā galvenais pasākums, lai veicinātu laicīgu maksājumu kultūru un samazinātu laiku, kas tiek pavadīts, lai maksātu pie gādātājiem un lai uzņēmumiem nebūtu vēl jātērē laiks maksājot Mm, pieprasot eh, maksājumus, tad, kad netiek izmantoti eh, termiņi. Tāpat ir arī eh, vadlīnijas, mm, kas tiek izmantotas valsts iestādēm. Viens no runātājiem pirms tam atsaucās uz šādu vilcināšanās taktiku. Nu, mums ir atbilstīgas procedūras ieviestas, kur atbildīgie cilvēki tiek apmācīti mm, tieši tādā Eh, risinot jautājumus ar rēķiniem, kā tad pātrināt visus šos procesus, neapturot eh, laika ritējumu attiecībā uz termiņiem. Tad uzņēmuma apņemšanās un eh, tur, dialogu tī, turpinātība mums ir mazo biznesu konsultatīvā komiteja, kur mm, notiek konsultācijas ar ministru par mazo uzņēmēju darbību, un te tiek risināts visas uh, tēmas, un uh, ir arī iniciatīvas, ko īrijas valdība ir pieņēmusi attiecībā uz ātru pie, maksājumu. Mm, nu, to ļoti uh, rosinājušie mazie uzņēmēji attiecībā uz ātru maksājumu kodeksu mm, praksi. Nu, tas ir labs piemērs uh, šī, šai iesaistē no uzņēmuma puses un dialogu un kodeksu. Pro, uh, Process ir kopīga in iniciatīva starp īrijas kredīta menedžmenta iestādu un eh, M īrijas MVU asociāciju, mazo eh, lauksaimnieku asociāciju, īrijas biznesu un nodarbinātāju mm, asociāciju, kur iesaistās arī lielie uzņēmumi, arī īrijas eh, palāta un banku maksājumu federācija, un to visu atbalstīja uzņēmēdarbības inovācijas ministrija. Tātad šis kodeks ir internetā mm, aizsākts 2015. Eh, gada martā, un mērķis bija mainīt maksājumu kultūru. Šī iniciatīva ir vēl darbs, kas turpinās. Ir mazāk kā 300 cilvēki, kas ir pārakstījuši šo kodeksu, nu, nu, varbūt noformulēšu to negatīvāk. Tas ir darbs, kas vēl ir procesā, un mums ir arī uh, Mm, Nesens labs eh, piemērs, kad bija liels uzņēmums, kas apņēmās nu, veikt eh, ļoti laicīgus maksājumus, tas ir labi. Un ir ārkārtīgi būtiski, lai uzņēmumi un iestādes, kas pārstāv uzņēmumus eh, aktīvi mm, to reklamētu, veicinātu. Un tad apkopojot, Publiskajam sektoram ir jārāda piemērs, tur nevar būt nekādu citu variantu, mēs to sakām balstoties uz savu pieredzi. Un tas ir eh, darbs, kas eh, ir procesā, kas turpinās, tas arī ir mūsu pieredzes izdarīts secinājums, ir ārkārtīgi svarīgi, lai uzņēmumu pārstāvi iesaistās un pārstāv mazos uzņēmējus, lai stimulētu pieprasījumu pēc eh, turpmākām pārmaiņām un lai būtu arī informatīvās kampaņas, kas atbalstītu šos kodeksus. Centrālā valdība turpina vērsties pie cilvēkiem, organizēt informatīvās kampaņas ir gadskārtējais Taking Care of Business pasākums, ko īrijas iestādes organizē, tur tiek iekļauta visa informācija, kas attiektos uz uh, kas, kas būtu svarīga mazajiem uzņēmumiem, un tur ir arī runa par laicīgu maksājumu noteikumiem. Nav izskanējis aicinājums mainīt uh, likumdošanu, tas arī varbūt saistās ar to, ka tiek, notiek vēl piemērošanas un turpmāks darbs, kas ir procesā, bet nav uh, izskanējuši aicinājumi mainīt likumu. Mēs uh, Nu, pirms tam bijām izvērtējuši ideju par sasaisti ar iepirkumu. Un te arī kāds to pieminēja, ir domas par to, ka to arī varētu liederīgi izmantot. Varētu tas būt rezultēties kā likums vai arī nē, bet katrā ziņā idejas ir derīgas, lai tālāk izpētītu uh, Uh, situācijas uzlabošanas iespējas. Vēl paldies, pirms dodu vārdu atkal panelistiem un vēlētos dot vārdu Vaidēlas kundzei, kas ir DigiCor mm, uh, vadītāja Eiropas komisijā. Lielas paldies! Labdien visiem! Paldies Imko par šo lielisku iniciatīvu, mm, par tik svarīgu tēmu. Tā mums ir būtiska. Paldies par iespēju būt šeit. Vispirms jūs uzklausīt. Jūsu viedoklis ir būtisks, un arī mēs varam sniegt eh, savu skatījumu. Nu, eh, no mūsu perspektīvas raugoties par eh, kavēto maksājumu direktīvu un pašreizējo situāciju, ko tad direkt, ar direktīvu ir izdevies sasniegt? Mēs redzam, ka lietas ir pavirzījušās priekšu. Mēs redzam, ka maksājuma termiņi ir mm, saskaņoti un mm, termiņi ir um, un kavējumi ir mazinājušies, bet mēs arī skaidri apzināmies to, ka situācija vēl nav ideāla. Mēs saprotam, ka nu, vēl daudz kas darāms. Mēs redzam, ka, ka maksājuma kavējumi ir ierasta prakse, tā tāda saglabājas visos ekonomikas sektoros, bet īpaši problēma tā ir tajos sektoros, kuri uh, ir ļoti daudz MVU uzņēmumu. Mēs saprotam, ka 60% no uzņēmumu Eiropas Savienībā kavē savus maksājumus neatbilstoši tam, par ko bija vienošanās. Un, kā jau minēju, tā ir problēma, kas īpaši skar mazos un vidējos uzņēmumus. It īpaši B2B attiecībās un vairākas reizes tas jau ir izskanēja, tāpēc, ka viņiem grūti ko pieprasīt, un otrkārt šī ietekme, protams, MVU visvairāk izjūt šo ietekmi, jo kopumā viņiem ir lielāks problēmas ar likviditāti, pārmērīgi maksājumi, kavējumi tieši ietekmē šo uzņēmumu izdzīvošanu, maksājumi kavējumi uh, ir vainojami katrā ceturtajā bankrota gadījumā. Nu, mēs apzināmies, ka problēma ir reāla. Mums ir um, arī satraukums, uh, mēs domājam par vispārējām programmām, politikām, lai atbalstītu MVU, mēs raugāmies, lai uzņēmumiem būtu vieglāk piekļuvu uh, finansējumu, varētu izmantot Eiropas Savienības budžeta līdzekļus, un tad mēs redzam, ka uh, šī uh, sliktā maksājuma kultūra, kas uh, mums ir Eiropā, nu, mm, tā eh, kavē visus mūsu pūliņus komisijai tā saglabājas mm, kā prioritāti. Kādus tad secinājumus varam izdarīt par turpmākajiem soļiem? Vai mm, mēs uzskatām, ka direktīva būtu jāgroza? Nu, tas ir jautājums, kas izskan no vairākām pusēm. Tad mēs domājam, vai tas tiešām būtu īstais risinājums šai problēmai. Uh, lieta, par ko mums būtu jāpadomā. Mm, jo īpaši darījumos starp uzņēmumiem mm, ir eh, tas, ka direktīvas eh, piemērošana saglabā, saglabājas eh, kā struktūrālā vājuma punkts. Jo nu, tas ir pašiem jāizteno. Mēs nevaram ierasties un sodīt par to, ka nav atbilstības direktīvas nosacījumiem. Mums jāatzīst tas, ka uh, piemērošana, jo īpaši darījumos starp uzņēmumiem, ir sarežģīta. Attiecībā uz šo nu, piemērošanu valsts administrācijā mums ir nedaudz vairāk līdzekļu mūsu rīcībā, te vēlos nomierināt runātājus, kas izteicās pirms tam, jo mēs esam aizsākuši tādu striktu piemērošanas politiku tagad pret dalību valstīm, kur ir pārmērīgi maksājumu kavējumi Itālijām Jūs zināsit, ka e, tagad ir gadījums nonācis tiesas e, priekšā par to, ka direktīva par kavētiem e, maksājumiem ir tikus pārkāpta. Nu, arī citās dalību valstīs notiek lietas. Nu, tātad, nu, lai tiktu piemērota pasākuma situācijas uzlabošana, tātad mēs strādājam pie šīs lietas. Kopumā direktīvai ir bijusi pozitīva ietekme, tomēr ir šī struktūrālā vājuma pazīme īstenošana, piemērošana. Vairāk kārtīgi tas tika pieminēts šeit. Mēs uzskatām, ka tiešām būtu rūpīgāk jāparaugās uz to, kā mēs labāk varam e, īstenot direktīvu. Un tas mūs noveda pie tālākām pārdomām par to, ka jāsaprot labāk, kas ir tie mm, pamatojumi, iemesli, uh, kavētiem maksājumiem, kāpēc uzņēmumi nemaksā? Un kas varētu būt tie efektīvie pasākumi labākai direktīvas īstenošanai? Nu, lai labāk saprastu situāciju, mans departaments ir apkopojis informāciju, mēs veicām pētījumu, mēs uh, lūdzām vispirms paraudzīties uz uh, visbiežākajiem uh, iemesliem, ka, kāpēc maksājumi tiek kavēti. Un tad uh, vairākas lietas, kas jau šeit mm, uh, izskanēja par to, ka nav šīs finansiālās uh, mm, um, prasmes, zināšanas. Daudziem VU nemaz nezin par tiesībām, kādas tiem garantē direktīva. Tāpat ir problēma ar uh, Mm, garām kavējošām eh, maksājuma administratīvām procedūrām. Nu, iemeslu pietiek. Tajā pašā laikā ziņojumā bija arī apkopoti pasākumi, kas pastāv dažādās dalību valstīs. Mm, tad nu, bija interesanti arī uzzināt par šo vidējo piemēru, kas tad ir veicams, ko var darīt, lai veicinātu labāku maksājumu kultūru. Un nu, tad mēs nonācām pie interesantiem rezultātiem. Jau tagad varu padalīties ar dažām no idejām. Viena no tām būtu ieviest īsākus maksājumu termiņus kopumā. Ja ļoti veiksmīgs instruments bija uzlabot cauradzamību attiecībā uz maksājumiem no uzņēmuma puses. Tā ir metode, ko arī var tālāk papētīt. Tāpat arī par mm, to, cik efektīvi ir reāla sankcija piemērošana uzņēmumiem. Mm, tad arī veicināt eh, mazāku uzņēmumu informētību, arī vairāk izglītot eh, un eh, atalgot laicīgos maksājumus. Tātad šis pētījums tiks eh, pavisam drīz arī publicēts, un tas arī sniedz mums daudz ideju, mm, kuros virzienos mēs varētu strādāt. Un šajā jomā, es domāju, mums jārīkojas gudri. Saprotot, ka jā, piemērošana ir eh, sarežģīta, jāraugās arī uz sinerģijām ar dažādām citām politikas jomām, mm, ar negodīgu komercpraksta bija pieminēta un arī uh, Mm, tieši pārtiks piegāžu ķēdē, kur ir specifiski nosacījumi attiecībā uz maksājumiem. Nu, tie ir eh, konkrēti pasākumi, mums jābūt gudriem, mums ir jācenšas mm, domāt oriģināli, meklēt eh, kādus eh, citus atšķirīgus pasākumus, papildu pasākumus, kas varētu uzlabot maksājumu kultūru Eiropā. Uh, paldies! Un tagad grapīnīgi un... Mulțumesc foarte mult! O să fiu mai scurt! Un mēs paldies! Es šoreiz izteikšos īsāk ir eh, skaidrs arī pēc eh, īrijas piemēra un arī pēc eh, visām debatēm, ka šeit ir runa par dalītu kompetenci un ir jādomā arī par tādu ļoti nozīmīgu nacionālo kompetenci. Dalību valstīm vajadzētu korekti un ētiski piemērot eh, šos eh, tiesību aktus. Tas, ka kādā valstī ir negatīvs piemērs un eh, netiek veikti maksājumi, nenozīmē, ka pārējos uzņēmums varētu aicināt nemaksāt. Domāju, ka mēs esam šeit dzirdējuši ļoti interesantas idejas. Varbūt mēs varētu izveidot balto un melno sarakstu ar labajiem un sliktajiem maksātājiem. Esmu dzīvojusi komunistiskā valstī, nevēlos komunismu, bet arī tirgus ekonomika nenozīmē haosu un anarhiju. Nevajadzētu būt tā, ka tikai spēcīgajiem ir tiesības, kas ir jāņem vērā. Valstī ir jāiejaucas, ja pastāv Mm, nelīdzsvars, un tā ir Eiropas Savienība, kurai ir jāiejaucas, ja valsts netiek galā ar saviem pienākumiem. Protams, es augstu respektēju Itālijas uzņēmējus. Mm, domāju, ka viņa teiktais ir absolūti traģisks, un valstī vajadzēja iejaukties. Eiropas komisijai savukārt vajag veikt pār to visu uzraucību. Galu galā esam izveidojuši šo iekšējo tirgu visiem. Sulīčs kungs teica, ka valsts eh, var uzlikt, iero, nevar uzlikt ierobežojumus, katram ir eh, jādara, ko tas vēlās un uzvarēs spēcīgākais. Nē, mēs vēlamies eh, līdzsvarotu ētisku iekšējo tirgu visiem dalībniekiem. Protams, ka tas ir sarežģīti, to norāda arī komisija. Ja jau mēs esam pieņēmuši likumus uzņēmējdarbībai, tad nāks konstatēt, ka diemžēl pastāv nelīdzsvars. Un eh, šodien balsojumā mēs paredzējām um, papildu summu maziem un vidējiem uzņēmumiem budžetā. Varbūt mums ir jāveic arī citi pasākumi, varbūt eh, dalību valstīm vajadzētu veicināt tālāk izglītības pasākumus, lai uzņēmumi uh, varētu iegūt labākas zināšanas par finansēm. Uh, Diemžēl mēs nevaram vienkārši pieņemt, ka lielāki uzņēmumi ir spēcīgāki un tie var darīt ar mazajiem, ko tie vēlas. Diemžēl mēs eh, redzam arvien vairāk negatīvu piemēru no dalību valstīm, un es uzskatu, ka uh, mums vajadzētu aizdomāties. Ja lielam uzņēmumam ir apakšlīgums lēdzēji, un valsts maksā par lielo līgumu. Mums vajadzētu arī pārliecināties, ka lielais uzņēmums uh, veids šos tālākos maksājumus mazajiem uzņēmumiem. Galu galā šeit ir runa par nodokļu maksātāju naudu. Lielais uzņēmums ir ieguvis šo līgumu tāpēc, ka tas ir spēcīgāks, bet tas nenozīmē, ka tas uh, drīkst nemaksāt apakšlīgumslēdzējiem. Kopā ar Leru Komiju mēs mēģināsim ieviest grozījumus un cerams, ka komisija mūs atbalstīs. Liels paldies visiem lektoriem! Es vēlētos arī pateikties visiem, kas ir iesaistījušies. Es nevaru arī izslēgt lielos uzņēmumus. Arī starp grupā mums ir līdzīgas diskusijas. Mēs gribam atrast tādus risinājumus, kas palīdzēs visiem. Ap katru lielo uzņēmumu ir daudz mazo uzņēmumu, un tie atbalsta šos lielos uzņēmumus, un arī mazie uzņēmumi ir būtiski, ja to ir nodrošina darba vietas. Galu galā lielie uzņēmumi bez maziem uzņēmumiem nevar pastāvēt, jo pretējā gadījumā šos lielos līgumus nevarēs izpildīt. Paldies! Tagad Sulika kungs. Paldies, paldies eh, priekšsēdētāji! Jūs eh, šeit man pierakstāt lietas, eh, ko es neesmu pateicis. Es nevēlējos teikt, ka katrs var darīt, ko viņš grib. Mēs eh, nedzīvojam visi uh, zaļā pasaulē, kur nav vispār nekādu noteikumu. Nav jēgas radīt noteikumus, ja pastāvošie noteikumi darbojas. Uzskatu, ka mums vajadzētu rūpēties, lai esošie noteikumi tiktu piemēroti. Mēs uzklausījām arī Eiropas komisijas pārstāvi. Un uh, šī pārstāve norādīja, ka Eiropas komisija var iejaukties tādās situācijās, kādas mums tikko aprakstīja Dienvidu Itālijas pārstāvis. Šeit ir runa par naudu, kas uh, nāk arī no Eiropas Savienības, un, protams, ka uh, Šeit ir jānodrošina uzraudzība. Galu galā gadiem ilgi eh, komisija ir strādājusi pie tā, lai visi saņem nopelnīto. Es uzskatu, ka mums ir jāpiemēro sākumā esošie noteikumi. Mēs nevaram tagad eh, radīt jaunas noteikumus tikai tāpēc, ka vecie nav piemēroti. Pēdējais komentārs. Es nevēlējos teikt, ka jums vajadzētu ieviest sociālismu. Jūs varbūt esat pārāk jauni, jūs nepiedzīvojāt sociālismu, bet eh, arī ceļš uz elli ir bruģēts ar labiem nodomiem. Es eh, domāju, ka visi grib dzīvot labākā pasaulē, taču visu nevar panākt ar eh, regulējumu. Tā ir ilūzija. Eiropas Savienība ir parādā miljardiem eiro, un tagad tā vēlas gatavot jaunas noteikumus, kas eh, it kā ļaus eh, pasaulē labāk darboties, bet diemžēl realitā, realitāte rāda, ka tā tas nebūs. Paldies! Šķiet, ka nekādu jautājumu nebija. Otrajā panelī mēs dzirdējām patiešām uh, uztraucošas liecības par to, kas var noiet greizi. Tāpat arī mēs dzirdējām par eh, labo praksi, kāda ir ieviesta īrijā. Es vēlētos pirmkārtām pateikties visiem paneļa dalībniekiem par to, ka viņi ieradās. Vēlu veiksmi jūsu tālākajā darbā. Jūs dzirdējāt arī no Eiropas komisijas, ka tur tiek veikti visi vajadzīgie pasākumi. Uh, Liels paldies, ka ieradāties. Liels paldies arī deputātiem un Eiropas komisijai. Es domāju, ka mēs varam slēgt šo uzklausīšanu un arī mūsu pēdējo sanāksmi pirms vasaras atvaļinājuma. Liels paldies eh, sekretariātam par ieguldīto, par visu, ko jūs eh, darījāt pēdējo mēnešu laikā. Liels paldies arī tūkiem par darbu Vēlreiz paldies visiem! Un vienīgais, kas man vēl ir jāizdara, jānovēl jums visiem jauks eh, vasaras atvaļinājumus. Tiekamies eh, atkal augustā!